Kolēģi un kolēģi. Dagie kolēģi, sirsnīgi sveicu jūs šodienas sanāksmē. Jā, un Gāler kungs man ļaut, es varētu atklāt sēdi. <laughs> Grācija. <laughs> Ich äh, möchte. Paldies. Gribētu sveikt mūsu vidū Vietnamas uh, cilvēktiesību komitejas uh, uh, priekšsēdētāju Fonvanai kungu. Viņu pavada Pelinelpa Foknere. Sirsnīgi jūs sveicu šeit. Un šo organizāciju pārstāv Mēs Žanmarī Rūžu un viņiem ir ziņojums par uh, internetu brīvību Vietnamā un par blogeriem. Paldies par šo interesanto ziņojumu, mēs par to noteikti kādreiz uh, kaut kad runāsim, un uh, man prieks, ka esat šodien ieradušies. Fokneris kundze arī ar mums uh, kontaktēsies, lai par šo ziņojumu varētu mums stāstīt. Lūdzu, um, uzņemiet viņu atvērtām durvīm. Tagad trešais darbkārtības punkts. Tie, kuri 6. un 7. Uh, novembra protokols ir izrakst, izlasījuši, tagad var tos apstiprināt, pārējie var balsot pret, uh, šķiet, ka neviens neiebilst, tad uh, protokoli ir apstiprināti. Jemit. Tagad uh, ķersimies pie Ziemeļkorejas jautājumu. Man šķiet, ka mums vajadzētu par to eh, di diskutēt, jo tur eh, notikuma attīstība ir ļoti interesanta. Fabrais Farēls mums ziņos un eh, arī no ārējās darbības dienesta pārstāv ziņos par jaunāko attīstību un par Eiropas Savienības reakciju. Uh, jaunā vadība apdraud kaimiņu valstis eh, Ziemeļkorejā un eh, ir jauni eh, kodola izmēģinājumi. Un bija starptautiskā konferences par atbruņošanos. Uh, un ir bijusi virkne nepatīkamu notikumu attīstību, neskatoties uz starptautisko spiedienu. Ziemeļkoreja veica kodola izmēģinājumu pirms divām nedēļām, un tas bija visspēcīgākais, kas līdz šim ir veikts. ANO drošība padoma ir vienbalsīgi nosodījusi šo pasākumu, bet Ziemeļkoreja um, daudzi saka, ka uh, tā jau ir tuvu uh, kodolgalviņas uh, uzlikšanai uz uh, raķetes kas nesen tika testēts. Un ir atsāktas aktivitātes kādā kodola uh, vietā, un uh, uh ja kāds uh, var apturēt uh, šo Ziemeļkorejas bruņošanos, tad tā varētu būt Ķīna, bet būtu inter interesanti uzklausīt uh, vērtējumu par šo notikumu attīstību. Uh, vai e, šeit varētu būt strateģiska atvēršanās vai tieši pretēji, un tāpēc es ar lielu interesi gaidu uzklausīt šodienas mūsu divu runātāju e, viedokli, bet mums vajadzētu arī īsas debetes par šo jautājumu, jo tam varētu būt tālāk ietekme. Vai ir kāda problēma, Tanaka kungs? Jā, nu tā nav problēma, tas ir liels prieks. Jūsu ievadrunā varbūt jūs varētu pieminēt, ka viens no mūsu godātajiem uh, kolēģiem vakar kļuvis par uh, valsts ārlietu ministru. Kasolīdis kungs, man liekas, uh, tika iecelts par uh, Kipras ārlietu ministru. Varbūt jūs varētu viņam novēlēt veiksmi viņa jaunajā darbā. Viņ, uh, kad es ko daru, to atstājiet manā ziņā, saka Broka kungs. But, for... Bet paldies par uh, to, ka nodevāt mums šīs ziņas. Uh, now... Tagad vārds Fabrēza kungam, Fabrēza Farēla kungam. Um, good afternoon. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Labdien! Paldies priekšsādātāja kungs par iespēju informēt komiteju par neseno notikumu attīstību uh, Kor Ziemeņkorejas uh, tautas republikā. Jūs ļoti labi apkopojāt situāciju. Ziemeļa Koreja ir uh, changes in its neighboring countries, and as you know, there has been a, a lot of changes um, around. Ir uh, vērojamas dažādas izmaiņas at, situācijā starp Ziemeļkoreju un Ķīnu. Tas varētu nozīmēt um, jaunas, jaunu līderu parādīšanos. Un kas īsti norit šobrīd, varētu būt saistīts ar e, Ziemeļkorejas neseno rīcību. Jūs pieminējat jauno līderi, mēs e, paudām, varējām cerēt, ka jaunais līderis, kurš stājās amatā pirms aptuveni gada, varētu nākt ar pozitīvām izmaiņām valstī, bet izskatās, ka tas viss ir izkūpējis gaisā, vairāk netiek runāts par ekonomiskajām reformām un šķiet, ka militārā doktrīna aizvien tiek stiprināta. Kā jūs zināt? 12. decembrī tika palaist tā saucamais pavadonis. Patiesībā tas bija izmēģinājums balistisko raķešu tehnoloģijai. Pēc tam sekoja kodola izmēģinājums divas nedēļas vēlāk, neraugoties uz plašo aicinājumu no starptautiskās sabiedrības puses šādu testu neizdarīt tiesa nav pārāk daudz informācijas, tie ir tehniskā ziņā par šo testu, un kā jūs sacījāt, eh, seismiskā magnitūda rāda, ka šī eksplozija bija lielāka nekā 2006. un 2009. gadā noturētie izmēģinājumi. Šķiet, ka iepriekšēji izmēģinājumi bija uz plutonī bāzes Un 2010. gadā tika atklāts, ka e, Ziemeļkoreja strādā pie urāna bagātināšanas programmas, un tas e, rada bažas, ka e, varētu tikt izstrādāts uz urānu balstīts ierocis, bet uz šo brīdi nav pierādījumu kodola materiāliem, kas izmantot šajā testā. Tāpat arī grūti izvērtēt Ziemeļkorejas spēju izstrādāt pietiekami vieglu iekārtu, ko varētu, kuras palaišanai varētu izmantot balistisko raķeti. Nav paziņojuma par šādu palaišanu no Ziemeļkorejas puses. Nav skaidrs, vai šis izmēģinājums ir vēl viens pārkāpums attiecībā uz starptautiskajiem pienākumiem saistībā ar apvienoto nāciju drošības padomas rezolūcijām. Tāpat arī izskan bažas par riskiem saistībā ar eh, Ziemeļkorejas kodola programmu un kodola ieroču izstrādi. Papildus tam tas notiek laikā, kad Austrum Āzijā ir vērojama spriedze un tas varētu būt papildus nevēlams faktors reģionālai nestabilitātei. E, pozitīvi gribu norādīt šajā kontekstā pienotās nācijas atbildi, kura sakrā vairāk nekā 80 valstis ir paudušas savu nosodījumu šim izmēģinājumam un ir būtiski, lai starptautiskā aģentūra turpinātu paust savu noraidījumu Ziemeļkorejas rīcībai. Un šajā kontekstā Eiropas Savienība skaidri nosoda nesenos provokatīvos aktus no Ziemeļkorejas puses. Augstā pārstāve ir nākus klajā ar paziņojumiem pirms un pēc satelīta palaišanas decembrī, un arī bija paziņojums stūlīt pēc kodola izmēģinājuma, un padomes eh, secinājumos iekļautais nosodījuma teksts, kas pieņemts 18. februārī. Tāpat arī ir jāpasvītro, ka no kodola ieročiem brīvas Korejas pussalas aizstāvi ir sagatavojuši savu nosodījumu teksti. Tavu brīnums, ka Japāna vai Savienotās valsts vai Dienvidkoreja nosoda šādu tekstu, bet Ķīna viennozīmīgi šo izmēģinājumu nosoda. Ķīna norāda, ka te, izmēģinājums tika izdarīts, ne, neraugoties uz starptautiskās sabiedrības pretestību. Tā tad vismaz ir vērojamas izmaiņas um, vēstījumā par Ķīnas nostāju. Un nav skaidrs, vai tas vēlāk izpaudīsies kā politikas pārmaiņas. Galvenā norises vieta ir Ņujorkā un apvienoto nāciju mītne. Pēc izmēģinājuma drošības padoma paziņoja, ka tā bez kavēšanās strādās, lai veiktu pasākumus šajā sakarā, un tas norit tagad. Pēc decembra satelīta palaišanas pagāja mēnesis, tika sagatavot rezolūcija un iespējams būs uh, nepieciešams arī zināms laiks šobrīd, lai sagatavotu rezolūciju. Šajā sakarā mēs redzam Eiropas Savienības lomu eh, kā neizplatīšanas režīma aizstāvja lomu, rieģējot uz Ziemeļkorejas provokatīvajām darbībām. Padome ir pieņēmusi 18. februārī pirmo pasākumu paketi, kas ieviestu sankcijas lai stiprinātu janvāra ANO rezolūciju un papildinot tos ar restriktīviem pasākumiem no e, Eiropas Savienības puses finanšu nozarē vai atsevišķu um, materiālu eksporta ziņā. Tāpat arī Eiropas Savienība ir apņēmusies um, iesaistīties sarunās ar tādiem partneriem kā Ķīna, Krievija, kam ir būtiska loma, lai ieviestu ticamu un efektīvu starptautisku reakciju. Papildus tam, Eiropas Savienība cieši turpina sekot cilvēktiesību situācijai Ziemeļkorejas eh, Demokrātiskajā republikā. Kā jūs zināt, šajā valstī notiek smagi cilvēktiesību pārkāpumi un Eiropas Savienība sponsorizēs rezolūciju, lai veidotu uzraudzības mehānismu cilvēktiesību pārkāpumiem Ziemeļkorejas Demokrātiskajā republikā, lai pievērstu uzmanību šiem notikumiem šajā valstī. Paldies! Uh, Paldies, priekšsēdētāji! un es gribētu pateikties ārējās darbības dienestu pārstāvjiem par viņu informāciju, ko viņš sniedz, un es uzskatu, ka šī nopietnā provokācija, kas nesen notika, ko īstenoja Ziemeļkoreja, ir tiešām kaut kas tāds, ko nedrīkst vienkārši nepamanīt. Man bail, ka nebūs pietiekami paust nosodījumu šai provokācijai jo tai ir arī ietekme uz uh, Ziemeļkorejas uh, spējām uh, bruņoties un uh, veikt kodoluzbrukums. Un uh, arī cilvēktiesību situācija šajā valstī ir uh, vienkārši šausminoša. Ir svarīgi darīt kaut ko, kas patiešām novērstu to, ka uh, Ziemeņkorejas eh, vadība būtu pilnīgi nekontrolējama. Un eh, tā rīkotos tik neparedzami. Nezinu, kā pareizi angliski to pateikt. Lai neturpinātos šī politika, bet es domāju, ka daudzi no mums šeit Eiropā un varbūt arī ASV domāja, ka Ķīna uh, varētu to kaut kā uh, kontrolēt, bet tagad redzam, ka tas tā nav, jo tagad Ķīna vienkārši pievienojas tiem, kuri nosoda drošības padomē, bet nav spējīga to apturēt, to aizkavēt un droši vien nevarēs aizkavēt arī to, kas sekos. Tātad mans jautājums uh, pārstāvim no attiecīgiem dienestiem, kāda ir Ķīnas loma, kā tie, tā tiek vērtēta. Protams, Japānas, ASV un Dienvidkorejas reakcija ir tāda, kā tas bija jau paredzams. Viņiem nav liela ietekme tajā, kas notiek eh, Ziemeļkorejā, tagad, kad uh, ir eh, šis jaunais uh, līderis uh, pie varas. Ķīna ir uh, svarīgais aspekts, ko mēs sakām ķīniešiem, ko mēs sagaidām no Ķīnas, kādas ir izredzes, ka Ķīna varētu kaut ko tiešām ietekmēt un uh, vest pie prāta, zināmā mērā, jauno Ziemeļkorejas uh, līderi un uh, piespiest viņu ievēro, ievērot starptautisko likumdošanu attiecībā uz uh, ne, nebruņošanos un uh, provokāciju ne, neveikšanu kodoljomā. Kačinkungs. Paldies. Ir ļoti svarīgi uh, šīs diskusijas organizēt, bet, diemžēl, kamēr šādas debatas būs atklātas publiskas, mēs nevaram sagaidīt uh, sadzirdēt kaut ko uh, svarīgu vai ka varēsim vienoties par turpmākiem soļiem. Šeit nav runa par uh, to, kāda ir Krievijas loma. Mums ir jāzina, kāds ir šo kodolu izmēģinājumu mērķis, un par to var diskutēt tikai tad, ja mums ir nepieciešamie fakti jaunais līderis ir uh, jauns uh, cilvēks, mēs varam spekulēt, un uh, domātu, ko viņš patiesībā dara, vai viņš uh, uh apdraud uh, kādu citu, vai viņš cenšas uh, pārņemt pilnīgi savā kontrolē militāros spēkus, bruņotos spēkus, vai viņš varbūt gatavo valstī tik ļoti nepieciešamajām reformām. Un, uh, iezīmē jau virzienu, kurā vēlētos veikt šīs reformas. Tie ir e, ļoti būtiski jautājumi, bet kamēr mēs e, nesaņemam e, tādu dziļāku analīzi un tādu ieskatu nākotnes attīstībā, mēs varam tikai paust nosodījumu un pieņemt sankcijas, kas vai nu būs vai nebūs auglīgas kas dos gaidītos rezultātus vai arī nedos tādus. Tāpēc es tomēr gaidu tādus detalizētākus argumentus un faktus. Fakti ir ļoti svarīgi, um, un tiem ir jābūt ļoti precīziem, nevis tas, ko mēs dzirdējām no ārējās darbības dienesta. Ja mēs esam tik vāji, ja tā var teikt, mūsu analīzē, tad varbūt uh, būtu vērtīgi ieaicināt uz šajieni ministrus no dalībvalstīm, kuriem ir vēstniecības uh, Ziemeļkorejā un kas var uh, ziņot konkrēti no valsts. Es uh, nesūdzos, bet es vienkārši aprakstu situāciju, ka tas, ko mēs dzirdējām, nav pietiekams, lai uh, veiktu kaut kādu viedokļu apmaiņu un nemaz nerunājot par jebkādiem uh, secinājumiem vai ietek, uh, ieteikumiem. Un uh, tas, ko mēs šeit darām, nav Eiropas Savienības loma Uh, tik svarīgā jautājumā, kā ir šī provokācija. Paldies, priekšsēdētāji. Tanaka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kačina kungs, es uh, nebūtu pārāk uh, optimistisks, ja šī sēde būtu aizslēgtām durvīm. Mēs diez vai uh, uzzināt kaut ko vairāk, jo šajā sēdēs es nekad neuzzinu neko vairāk kā to, kas ir rakstīts avīzēs. Ziemeļkoreja ir brutāls režīms, un trešā paudze Kīmu vadoņu ir tikpat slikta kā pirmā paudze. Es jau desmit gadus šajā parlamentā nosodu šo valsti, un nekas daudz nav mainījies, un nesenais nukleārais izmēģinājums, protams, ir provokācija, tas ir skaidrs, bet tagad uh, saktraucoši ir tas, ka viņiem ir plutonija un urāna uh, ieroču programmas, un uh, ilgs laiks uh, nebūs uh, nemaz uh, vajadzīgs, līdz viņi sasniegs uh, uh, arī transkontinentāls jaudas. Un viņi cenšas sasniegt pilnīgu nesodāmību. Es domāju, ka šī nesenā provokācija ir uh, tāpēc, ka drīz stāsies amatā jaunais Dienvidkorejas eh, prezidents, un šis režīms ir neparedzams, bīstams un eh, iracionāls. Un eh, nekas daudz nav, ko rietumi vai Eiropas Savienība var darīt. Tikai Ķīnai ir zināma ietekme, un pat tā ir ierobežota. Tā nevar darīt arī pārāk daudz, lai Kim Jong-unu nu, pieaicinātu pie sarunu galda. Es domāju, ka um, varbūt uh, iekšēji kaut ko var panākt, ja cilvēki kaut ko censtos mainīt, bet no ārpuses mēs neko šajā valstī daudz nevarēsim mainīt. Lielas paldies! Kačinkungs, jums ir taisnība. Atklātās sēdēs mēs neko neuzzināsim, bet arī slēgtās sēdēs mēs neko neuzzināsim neuzzināsim, jo tie, kuri ir mūsu rīcība, arī neko daudz nezina. Jo tagad mēs esam tādā posmā, kad uh, mums ir šis uh, vispārējās izvērtējums, kādreiz to sauc par Kremļa astroloģiju. Un tad uh, ar tādām gudrām sejām visi analizēja, bet neviens neko nezināja. Katram bija kaut kas, uh, Eh, nedaudz zināms, un jums ir taisnība, jūs pareizos punktus pieminējāt, proti, ka pastāv arī iespēja, ka Ziemeļkoreja tagad eh, ar šo jauno vadību uzstājas tā ļoti skarbi, lai ieņemtu tādu spēcīgu pozīciju savā valstī iekšēji, lai um, varētu rīkoties uh, arī uz ārpusi. Uh, bet ar eh, šo te cerību sirdī mēs jau bieži esam guvuši negatīvu pieredzi ar šādiem režīmiem, bet mums vajadzētu ņemt vērā uh, to kā vienu no iespējām, bet uh, tas ir iespējams tikai tad, ja um, attiecīga reakcija ir uz, ne, uz veiktajiem pasākumiem, jo šeit ir pilnīgi skaidrs, ka visi noteikumi ir pārkāpti un um, visu laiku bija kaut kādi attaisnojumi, bet šis ir neattaisnojams gadījums un tā ir situācija, kurā var nonākt tādā situācijā, kad pēkšņi uh, ir gan uh, bumba, gan raķete. Es eh, nedomāju personīgi, ka tas jau ir tik tālu, bet eh, virziens ir tieši šis. Tātad pirmo reizi tad viņi būtu spējīgi izmantot šo uh, eh, kodobumbu uh, un to izmantot arī ļoti attālinātās teritorijās. Un uh, tāpēc ir šis risks, ja tas viss turpināsies un ja to saistām ar Ķīnas, Japānas un citu salu krīzēm, tur uh, Un es redzu, ka Indonēzija, Filipīnas eh, ar interesi eh, uz to noraugās. Un, eh, ja mēs to visu vēl sasaistām ar to, ka Irānai varētu drīz būt bumba, tad ļoti ātri var nonākt līdz tam, ka tās varas, kas ir tur pa vidu, dažādu apsvērumu dēļ, um, negrib nonākt citas reģionālās varas kontrolē un varbūt arī centīsies paši izstrādāt savus kodolieročus. Dažas valsts jau uh, nosaucu Saudarābiju un Ēģipti varbūt vēl jānosauc, un tad jau ir tāds globāls scenārijs, par kur var teikt, ka neizplatīšanas pakts ir izgāzies un ir vienkārši jāmet atkritumos. Tātad no tā var uh, izrietēt uh, tāda situācija, kad ātomieroči uh, būs standarta uh, konfigurācija visiem, kas tos var atļauties, un tas ir Ziemeļkorejas. Uh, um, Ziemeļkoreja ir tikai sākums, tā var būt tāda ļoti dramatiska attīstība, kas dramatiski var izmainīt arī visu šī reģiona situāciju un to, kas tur notiek. Kas notiks, ja tas viss tieks sasaistīts arī ar vēl uh, Eh, jūras bruņoto spēku eh, dramatiska attīstība, piemēram, eh, platformas lidmašīnām jūrā tiks iegūtas, tad mēs varēsim runāt par pilnīgi dramatisku situācijas pārvēršanos. Un es nezinu, vai mēs esam tam gatavi, jo šīs pasaules sadalījums, kāds tas ir bijis 60 gadus, uh, būs pilnīgi mainījies. Ne tikai ekonomiski, bet arī drošības politikas kontestā pasauli būs mainījusies, un tas man satrauc visvairāk šī, šajā attīstībā, ja abi šie elementi vēl sakritīs kopā. Vai kāds no, vai jūs no ārējās darbības dienesta gribētu kaut ko par to vēl teikt? Thank you, Chair. Just... Paldies, priekšsēdētāji, tikai pāris vārdus. Jūs minējāt uh, kriminoloģiju. Tā, man liekas, bija laba atsauce. Ā, un uh, Pjongjangoloģija. Šī ir ļoti sarežģīta valsts un ir ļoti grūti uh, gūt uh, labu informāciju un par to, uh, kas notiek šajā valstī, mums ir tikai speco, uh, spekulācijas. Uh, Mums ir pārstāvji Pjongjaņā, un uh, mēs saņemam informāciju. Tā pašā laikā jāatzīst arī, ka Eiropas Savienība nav uh, priekšējās līnijās uh, šajā jautājumā. Mēs neesam sešu pušu sarunu dalībnieki, mums nav šajā pasaules reģionā drošības pārstāvji, un mēs cenšamies dot ieguldījumu, lai novērstu balistisko uh, raķešu un uh, kodolu programmu uh, turpināšanu Ziemeļkorejā. Kas attiec uz Ķīnas lomu, manuprāt, uh, vairāki deputāti pamatoti norādīja, ka Ķīna spēlē izšķirīgi svarīgu lomu šeit. Tiek teikts, ka Ķīna izdarīja lielu spiedienu uz Ziemeļkoreju, lai uh, tā neveiktu savus februāra izmēģinājumus, bet eh, Ziemeļkoreja tik un tā to darīja. Tā tad ietekmes um, apjoms, kāds Ķīnai ir uz Ziemeļkoreju, šķiet ierobežots. Un uh, sabiedrības reakcija Ķīnā nosodot uh, testu, manuprāt, uh, signalizē tādu kā neapmierinātību Pekinā ar kaimiņa rīcību. Bet Ķīma ir eh, zināmā dilemmā, jo viņiem nepatīk šāds neparedzams eh, režīms, kāds ir Ziemeļkorejā, ka viņiem būtu kodolprogramma, bet viņiem arī nepatīk uh, ideja par to, ka šis režīms varētu sabrukt. Tātad Ķīna ir ļoti sarežģītā situācijā, jo Viņiem ir jāizvēlās no diviem ļaunumiem, tā teikt. Un pēdējais vārds, ko minē viens no deputātiem, jaunā eh, Dienvidkorejas prezidenta Pārkas kundze, kas eh, stājās amatā šorīt, viņa runāja daudz par uh, uzticības veidošanu starp ziemeļiem un dienvidiem, un uh, tagad būs jāraugas, kā Pjenjaņa reaģēs uz šo, um, šo vēstījumu. Paldies, Kačina kungs, lūdzu. Paldies. Es tikai gribētu reaģēt uz to, ko komisija ir teikusi. Līdz šim viss šis provokācijas kodola izmēģinājumi un uh, izmēģinājumi palaižot raķetes. Uh, vienmēr tika izmantoti vienam un tam pašam mērķim, lai atjaunotu dialogu ar Ziemeļkoreju. Viens no ietvariem ir sešu pušu sarunas. Tur vienmēr uh, tiek prasīts, tātad viņi prasa, lai viņi tiktu uzklausīti, un tad, kad ir dialogs, tad viņi tiek uzklausīti, bet pamat jautājums ir, kā mēs atbildēsim, vai mēs būsim uh, spēlētāji, būsim partneri sešu pušu sarunās, vai mēs gribam tādi novērotāji būt no tālienes, kā tagad tas ir. Un es gribētu teikt, ka šī viedokļa apmaiņa šeit ir ilustrācija tam, kādas tad ir mūsu iespējas. Un šī aina nav visai daudz sološa un mēs neuzvedamies kā tāds būtisks un vērā ņemts partneris. Tātad es gribētu lūgt, ja ir iespējams, saņemt atbildi, vai mēs reaģēsim pozitīvi šajā lietā, uh, lai iesaistītos dialogā vai nē. Paldies! Well, I mean, Mr. Paldies, Tanakungs. Kačina kungs, es zinu, ka jums ir ļoti labi nolūki, bet uh, Es Ziemeļkorejoju sekoju jau vairāk kā desmit gadus no šī parlamentu. Viņi pat nezina, kas ir Eiropas Savienība, viņus tas neinteresē, viņus interesē tikai tas, ko viņi dara. Un viss, ko viņi dara, ir vērsts uz Ameriku. Viņiem interesē tikai tas, ko dara ASV. Tātad ideja, ka mēs kaut kā varētu iesaistīties sešu pušu sarunās un uh, kļūt par partneri tālajos austrumos, nu, es negribu jūs, uh, jums likt vilties, bet tas ir tāds tiešām uh, augsts tāls sapnis. Viņiem pat nav uh, pārstāvniecības šeit Briselē, tuvākā pārstāvniecība ir Berlīnē. Uh, tik ļoti ieinteresēti viņi ir par to, ko mēs darām šeit Eiropas parlamentā vai Eiropas Savienībā. Eh, eh, eh, Tanaka kungs, jums ir tādas spējas, ka jūs spējat man pārliecināt, es jūs atbalstu jautājumos, kuros nemaz negribēju jūs atbalstīt. Es nedomāju, ka šis ir īstais brīdis mainīt sarunu formātu, tāpēc es jums piekrītu un tomēr. Uh, Eiropas Savienībai tomēr ir zināma nozīme attiecībā uz Ziemeļkoreju, jo ir zināms pūliņi, ko pieliek Ziemeļkoreja attiecībā uz Eiropas Savienību. Es esmu tur devies un es zinu. Bet es šobrīd domāju, varbūt to līdz eh, šim vakaram mēs varam apspriest eh, politiskajās grupās. Ir šī jaunā fāze arī attīstībā ar Irānu. Eštons kundze uh, martā būs um, Strasbūrā. Un tad uh, jautājums par neizplatīšanu. Varbūt tas būtu jautājums uh, mutiskam jautājumam vai rezolūcijai Strasbūras marta nedēļai. Varbūt uh, par to mēs varētu ātri politiskajās grupās vēl apspriesties stundas laikā, un uh, tās varētu būt interesantas debatas par šādu attīstību, tad mēs varētu varbūt uh, apspriesties un uh, iegūt informāciju. Varbūt uh, koordinātori to varētu vēl apspriest un paraudzīties, vai varbūt mēs varētu mēģināt kaut ko tādu panākt. Un tad uh, politiskās grupas varētu iesniegt uh, rezolūcijas projektu. Uh, mums pat tas nebūtu jādara. Mēs vienkārši varētu panākt tā iekļaušanu darba kārtībā, ja visi tam piekristu. Ja? Liels paldies! Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir uh, ieteikums padomai par ANO principu pienākums aizsargāt, jeb uh, responsibility to protect, jeb R2P. Un um, Šo ieteikumu ir izstrādājusi Brandneris kundze. Deve izsniedz atzinumu šeit. Brandneris kundze, lūdzu, informējiet mūs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Sākotnēji mums politiskajā grupā uh, Braupels kundzei bija uzticēts šis ziņojums, bet tad viņu ievēlēja amatā Beļģijā, un tāpēc es to pārņēmu no viņas. Tagad gribētu pateikties Deve atzinumu gatavotājiem Kešmena kungam. Pagājuši otrdien šis atzinums tika pieņemts, un tur bija ļoti svarīgi elementi, kas ir arī iekļaut šajā tekstā, bet daudz no viņa ieteikumiem noteikti varēsim vēl pārņemt, tāpēc paldies Kešmena kungam. There is an international context, of course. Par saturu. Protams, ir startautisks konteksts un ir uh, debatas par šo pienākumu aizsargāt, kā jūs zināt, tad uh, 2005. gada ģenerālajā asamblējā ANO tas tika pieņemts un uh, arī turpmāk tas uh, tika tālāk apspriests un uh, pirmo reizi Lībijas gadījumā tas tika piemērots ar ANO drošības padomas mandātu. Un šis ieteikums uh, tā mērķis patiesībā ir eh, Eiropas Savienībā precizēt, ko nozīmē pienākums aizstāvēt un kādas tās eh, tā ietekmes ir uz Eiropas ārējo darbību un kādu lomu eh, ASV varētu spēlēt šo principu ieviešot. Tātad mēs vēlētos izveidot tādu kā procesu, uh, kurā uh, institūcijas varētu diskutēt, lai panāktu tādu kopīgu skaidrību un formulējumu par to, kādas, uh, kā varētu ieviest šo koncepciju un kā tas ietekmē Eiropas Savienību. Būtu labi uh, panākt kopīgu izpratni par šo principu, līdz šim tas tiek uh, tikai uh, intensīvi apspriests un tur ir dažādas pretrunas. Uh, Es gribētu šajā ieteikumā īsi izteikties, jo es negribu uh, pāragri spriest par šāda procesa rezultātiem. Gribētu to vienkārši uzsākt, nevis nedefinējot jau tagad uh, tā rezultātu. Ir skaidrs arī tas, ka tas ir tikai viens ieguldījums startautiskajās debatēs, kas tagad notiek, bet būtu labi, ja Eiropas Savienībā šeit būtu kopēja pozīcija. Uh, un tā varētu konstruktīvi dot savu ieguldījumu starptautiskajās debatēs un attīstībā. Tātad šis ieteikums ir īs un runā a, pamatā par to, kāda ir šī a, pienākuma būtība, valsts pienākums, starptautiskā palīdzība, un ja tas viss a, neizdodas, tad ir kolektīvā atbilda. Un šī trīs komponenti uh, pienākumā aizsargāt uh, ir uh, iekļauti. Un te ir arī uh, nodefinēta humanitārā palīdzība, kas tiek nošķirta no pienākuma aizsargāt. Un šeit tiek piedāvāts izveidot darba grupu, lai um, definētu, kāda ietekme ir šim pienākumam uz Eiropas Savienību. Šajā procesā noteikti ir jāiesaist arī Eiropas parlaments un, protams, arī nevalstiskās organizācijas un sabiedrības pārstāvi. Un mums ir jāsadarbojas arī ar citām ANO dalību valstīm šajā jautājumā. Tas ir par atzinumu, un es domāju, ka mums visiem ir viedoklis par to, kam tam vajadzētu būt Eiropas Savienībā šobrīd. Manuprāt, galvenais ir uzsākt šādu procesu un nevajadzētu jau tagad dot visas atbildes. Paldies un gaidīšos komentārus. Thank you. Herr Ministrs del Valle. <clears throat> Dankeschön, gracias, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Braters kundzei par pieliktiem pūliņiem, sagatavojot ieteikumus, un es gribētu izteikt dažus komentārus uh, no savas puses. Trīs jomas uh, šajā tematā kurus vēl, vēlāk konkretizēšu grozījumos, ko iesniegšu, bet gribētu pirmkārt izcelt to, ka svarīgi ir norādīt to, ka vienīgais un primārais militārās intervences saskaņā ar trešo pīlāru eh, atbildība aizsargāt ir aizsargāt cil, no ciešanām. Neviens priekšlikums tāds, kā piemēram noteikt politisku kādu sistēmu vai atbalstīt kādu nodrošināt kādus teritorijas aizsardzību, varētu būt uzskatīti par leģitīmiem motīviem intervencei. To varētu īstenot ar citiem ceļiem. Otrkārt, jā, e, atbildība aizsargāt, tas ir tā saucamā, Brazī, tā saucamā Brazīlijas e, iniciatīva ir labi skatīt no Brantneres kundzes. Es gribētu īpašu uzmanību pievērst šeit, ņemot to, ka tas ir pamata veids, lai pārliecinātu atsevišķas dalībvalstis, ir tīpaši Briks, kas uh, E, ir pret šo atbildību aizsargāt. Ir būtiski piešķirt juridisku spēku šai atbildībai aizsargāt, tai skaitā starptautiskās taisnīgās attiecībās. Un trešais punkts, pēdējais no manas puses, es gribētu atsaukties uz īpašajiem šķēršļiem. Uh, kas rodas atse, piecu pastāvīgo drošības padomju locekļu veto dēļ. Es gribu norādīt un aicināt, lai Eiropas Savienība piedāvā drošības eh, padomas locekļiem pieņemt rīcības kodeksu, kas brīvprātīgi un nevarētu būt citādi, jo tie ir pastāvīgie locekļi, kas ierobežotu veto tiesību izmantošanu attiecībā uz gadījumiem, Eh, kas nav saistāmi ar ievērojamu humāno krīzi. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, Salafranka. Salafranka kungs, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, mūsu ēnu referentes Ninskī vārdā gribētu atbalstīt un darīt zināmas dažas pārdomas. Viņas un manas politiskās grupas vārdā saistībā ar Branteres kundzes ieteikumiem. Uh, kurus pirmkārt gribētu pateikties par sagatavotajām rekomendācijām, kas ir apņemšanās, ko vienbalsīgi atbalsta mūsu komitejas koordinatori. Neiskas kundzes viedoklis, ko atbalstam. Mūsu grupa nebūtu tik lielā mērā uzsākt plašas debatas par sekām, kādas varētu būt šiem ieteikumam, bet gan meklēt praktiskus uh, pie, piemērošanas veidus pēc septiņiem gadiem, ka, kad šis princips ir ticis konsolidēts uh, ANO uh, ģenerālās asamblejas samitā 2005. gadā. Tāpēc mēs uzskatām, ka būtisks elements stratēģijai atbildība aizsargāt ir saistāms ar veselu rindu pasākumu preventīvā ziņā. Eh, mēs zinām, kā izveidojas situācijas ar etnisko tīrīšanu, genocīdu, noziegumiem pret cilvēci, un mums ir jāpatur prātā, kā jau tik sacīju uzstāšanās sākumā, iespēja veidot konkrētus rīcības veidus zem virsraksta, um, kas, uh, kas ir pienākums aizsargāt. Un es gribētu pasvītrot to, ka pienākums aizsargāt nedrīkstētu tikt izmantots kā iemesls militārām darbībām. Es domāju, ka neraugoties uz dažos gadījumos taisnīgas kritikas, kas ir izskanējušas saistībā ar Eiropas Savienības bezdarbību, ka Eiropas Savienība ir spējīga izveidot iniciatīvu katalogu, kas būtu ar preventīvu raksturu, kas ir interesantas un kur mēs varam piedāvāt plašu e, pasākumu un instrumentu katalogu. Vēl viens ka, aspekts, ko es gribētu pasvītrot saistībā ar e, šo notikumu, ir nepieciešamība rīkoties nevis vieniem pašiem, bet gan rīkoties apvienoto, lai mēs varētu rīkoties Eiropas Savienības vārdā. Un es domāju, ka vajadzētu sekot šai līnijai. Noslēgumā gribu vēlreiz pateikties Bratmers kundzei par ieteikumu ieteikumu projektu un uzstāju vēlreiz uz Neiskas kundzes eh, prāt vissvarīgāko punktu, ka mums eh, vajadzētu izvairīties no bizantiskām debatēm par šī pasākuma raksturu, kurā mēs zaudētu daudz laika, un mums ir jādomā par to, kā efektīvā veidā Eiropas Savienība var sniegt savu devumu, lai attīstītu ar konkrētām darbībām šo principu. Paldies! Frau de Kaiser, bitte. De Kaisers kundze, lūdzu. Jā. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu gandarīta pār Branters kundze ziņojumu, jo tas attiecas uz problēmu, ar kuru mēs saskaramies nepārtraukti. Un kas īpaši akūta ir pašreizējā starptautiskajā situācijā. Es atbalstu Emilio Mendes de Vaļie jau piedāvā to kā grozījumu, tāpēc, ka pirmoreiz šo ziņojumu ilaso, izlasot, man šķiet, ka nav līdzsvars starp pirmo daļu analītiskajiem apsvērumiem, kur ir runa par reālām problēmām. Es varētu nosaukt tikai GAP punktu un spriedzi, kādi varētu izveidoties starp, starptautisko krimināltiesu un citām struktūrām, bet eh, vai eh, ieteikumiem eh, pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā punktā, kas ir grupas, kas ir ziņojumi un Es īsti neizprotu šobrīd, un es domāju, ka varbūt tas varētu tikt precizēts grozījumos, bet kādā veidā mūsu ieteikumi ņem vērā nosauktās problēmas. Es domāju, ka ir jādomā pār praktiskajiem piemērošanas veidiem no Eiropas Savienības puses, kā to tikko sacīja Sāla Franka, bet, manuprāt, ir jāatrod būtiskākas lietas ieteikumu līmenī. Un tāpēc es pilnīgi noteikti atbalstu Emilio Mendes de Vaļa ieteikumu. Domāju, ka šis eh, ziņojums ir ļoti svarīgs un gribu pateikties Branters kundzei par to, ka tā ir to sagatavojusi un mani uzklausījusi. Fonēts. Nēcas kundze. Uh, Mr. President, Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, mūsu referenti Marīta Šāka noklāt, un es gribētu sniegt komentārus par šo Franciskas eh, lielisko ziņojumu projektu, turpinot Frīdas Brēpuls uzsākto darbu. Manuprāt, ļoti svarīgi ir pirmajā etapā padziļināt pienākuma aizsargāt jēdzienu un paskaidrot, ko mēs ar to domājam. Jo, zinām, laika izskatījās, ka atbildība pienākums aizsargāt varētu tikt izmantots praktiski ikvienas spēka pielietošanas attaisnošanai citā valstī. Un e, reakcijas uz Lībijas noteikum, notikumiem, un turpmākie notikumi parādīja to, ka jautājumi ir daudz sarežģītāki nekā izskaties no sākuma. Es vēl nezinu, kādus grozījumus mēs iesniegsim, bet man šķiet, ka būtu jāuzstāja uz to, cik būtiski ir divi pirmie pienākumi aizsargāt etapi un nesteigties pie trešā. Pat, ja pasaules vai starptautiskā sabiedrība ne tikai gribētu, bet spētu vienmēr īstenot intervenciju ar spēku, visos gadījumos, kad valdības um, nepieļaujami izturs pret saviem pilsoņiem. Es domāju, ka tas ir svarīgi. Tāpat arī nedrīkst izlaist no redzesloka to, kā pienākums aizsargāt. Ietver palīdzību atjaunot valsti, kura ir tikusi sagrautā. Un no tā, ko mēs esam mācījušies un kas mums būtu bijis jāiemācās, pēdējo gadu 20 laikā ir valsts atjaunošana vai izveidošana pēc sabrukuma vai mm, sagrāvis prasa daudz vairāk laika, enerģijas un naudas nekā mēs būtu domājuši agrāk. Vismaz es varu runāt tikai pat par sevi. Palūkosimies uz kaimiņu valstīm - Bosniju, Hercegovinu, Kosovu. Uh, Mēs nevaram apgalvot, ka šajās valstīs viss būtu kārtībā šodien. Pilnīgi skaidrs, ka tā tas uh, nav. Un, un tās atrodas uh, nevairāk kā tūkstoši kilometru attālumā no Briseles un kļūst situācija daudz sarežģītāka nekā tā, ar kuru mēs esam saskārušies šajās vietās. Un es esmu gandarīta ar šo rezolūcijas projektu, jo tas mums liek ņemt vērā šī jēdziena sekas Tas eh, nevar tikt izmantots kā vienkārši atbalsts starptautiskām intervencijām, un es eh, negribētu atstāt pārējai pasaulē iespaidu, ka, ka mēs esam Es gribētu, lai pārējā pasaule saprastu, ka mēs esam spējīgi sniegt intervenciju whether and how we will amend it, but I believe it lays the base. Mēs eh, nevaram, nav tā, ka mēs varam un gribam šādu intervenciju kurā vietā veidot, bet katrā ziņā es gribu pateikties referentei par uh, labo darbu. Priekšsēdētāji. Arī es eh, vēlētos pateikties Frančiskai par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Tiešām uzteicami. Es no tiesas ticu, ka ir ārkārtīgi svarīgi runāt par šiem jautājumiem, un, protams, ir svarīgi piedalīties šajās debatēs un eh, spiest arī dalību valsts tajās piedalīties. Jo šeit uz spēles ir likts arī Anemijas Neits teiktajam pievienojoties. Tātad šeit uz spēles nav tik daudz likts tas, lai mēs leģitimizētu mūsu darbības jau kur pasaulē. Nē. Mēs vēlamies radīt juridisku ietvaru, proti mēs nerunājam par apostēriumu, bet ex ante juridisku ietvaru tādās situācijās iesaistīties un iejaukties, kur tas ir nepieciešams. Nepieciešams, lai apturētu genocīdu, lai apturētu milzīgos apmēros cilvēktiesību pārkāpumus un lai apturētu valstu izdarītus noziegumus pret savu, pret savu nāciju, kā tas notiek Sīrijā, kā tas bija Ruandā. Piemēri ir daudz. Tā kā juridiskas iejaukšanās nav, lai apturētu vardarbības aktus, mēs nevaram būt pārliecināti, ka uh, vardarbība Sīrijā vēl jau vairāk ne, nepieaugs vēl vairāk. Un tas varētu novest, ja mēs neko nedarīsim pie lielāka apmēra un būtiski pārkāpumiem un noziegumiem pret savu tautu. E, runājot par e, Brazīlijas iniciatīvu pienākums aizsargāt, jā, es uzskatu, ka mums ir jānosaka arī robežas aizsargājot kādu, bet pirms mēs šīs robežas noliekam, mums vajadzētu e, vienoties par to, kuru geogrāfisko reģionu mēs pakļausim simt ienākumam aizsargāt. Uh, Tātad, un tad tas būs ANO drošības padomas ziņā lemt, kā to darīt. Es uzskatu, ka šis ir tas gadījums, kad ir nekavējoties jāiejaucās un nekavējoties jāaptur masu nogalināšanas akti. Un tikai pēc tam mēs varam runāt par šo pienākuma ietvaru aizsargā, aizsardzības ietvarā. Jā, Brazīlijai nepatika Lībijā notiekošais, un tomēr eh, mēs jau neapgalvojam, ka Lībijā notiekošais un tas, ka mēs apturējām, mas, ka mēs apturējām noziegums vienā no pavalstīm, tas bija tikai un vienīgi pareizi, ka mēs apturējām. 20 miljoni ir tikuši nogalināti, mēs runājam par Ruandu, par Sīriju, par Bengāziju. Tāpēc es vēlos, lai tas tiktu atrunāts juridiski. Pie tam atrunāts starptautisko tiesību līmenī. Jo tas tiešām ir saistīts ar drošības padomas darbu. Jo es nedomāju, ka drošības padome ir pareizais institūts. Jā, ir, bet visām darbībām ir jābūt leģitimizētām, un tad mēs varam atgriezties atpakaļ pie sarunām un pie bažām, kuras izteica Brazīlija. Jo ir tā, ka drošības padomē lemtais nevienmēr tiek uzskatīts par leģitīmu, un tas ir saistīts ar do, drošības padomas darbību. Un es uzskatu, ka mēs būsim, noliksim, nostādīsim sevi muļķu jomā Eiropas lomā Eiropas Savienībā, ja mēs tajā nepiedalīsimies. Eiropas Savienībā ir jābūt pastāvīgiem loceklim drošības padomē. Un tas sasaucās arī ar ASV teikto. Mums ir jāvienojas par R2P ietvaru, un par to lemj ANO drošības padomas locekļi. Mēs, protams, varam runāt par to, kādā, kādos teikumos un kā to noformulēt. Frančiskas eh, ieteiku, ieteikumi ir labi, varbūt, ka vajadzētu izveidot starpinstitucionālu darba grupu, kas varētu aprunāt šo pienākumu aizsargāt, un tad drošības padomas locekļi varētu atturēties izmantot savas veto tiesības situācijās, kad tiktu piemērot šis pienākums aizsargāt. Un tas arī viss. Uh, Tanok kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Protams, uh, Gomesas kundze ir ļoti drosmīga apšaubot Brazīlijas valdības lēmumus, un tomēr es vēlētos pateikt, ka es atbal vēlētos atbalstīt Japānas, Indijas un Brazīlijas neveto drošības padomē. Un vienreiz es esmu piekritis pat Neits kundz teiktajam. Apvienotās nācijas, ap, uh, apvienotās karalists presē par to daudz tiek runāts, par to, kāds ir mūsu pienākums aizsargāt, un tas tika pacelts Irākas situācijā. Ķīnas eh, Tautas republika, protams, neiestājās, eh, neiejaucās nevienos konfliktos. Mums eh, ir situācija, kurā, uz kur attiecās starptautiskās jurisprudences likumi. Uh, Un tomēr tas, ka valstīm ir tiesības iejaukties, tas neatspoguļo patreizējo militāro realitāti valsti. Un eh, pat pēc tam, kad valstī ir noticis iebrukums, uh, valsti pēc tam nolikt uz kājām un izveidot par funkcionējošu administrāciju ir tikpat kā neiespējami. Mēs esam redzējuši šādus gadījumus pēdējo 30-40 gadu laikā. Sīrija un daudz citas valsts, neviens patiesībā e, šobrīd netaisās iejaukties šajās juridikcijās. Ļoti daudzos gadījumos šāda iejaukšanās ir saistīta ar pārāk lieliem riskiem, un es atbalstīju toreiz iejaukšanos Irākas iekšējās lietās, bet eh, šobrīd es vairs neesmu tik pārliecināts par manu toreizējā lēmumu pareizumu, jo uzcelt valsti, izveidot valsti no drupām ir tikpat kā neiespējami, pat ja mūsu nolūki un centieni ir bijuši vislabākie. Mendes de Vajakungs ieteica, ka apvienotā karaliste mana valsts varētu atturēties izmantot savas veto tiesības pat tādā svarīgā jautājumā kā cilvēktiesības. Es nezinu, vai tas ir apvienotās karalistas valdības interesēs un manas politiskās grupas interesēs. Ir ārkārtīgi daudz neskaidru jautājumu un tik ļoti daudz pretrunīgu, varbūt gluži nē, un tomēr daudzu šķautņu, un sanāk, ka līdaka vēzes un gulbis, kur katrs velk laivu uz savu pusi. Paldies! Herzlichen Dank! Liels paldies! Prātners kundze. Hmm? Iedien. Is there somebody here? No. no. Yeah, yeah. This is... Jā, Dīva. Yeah. No ārējās darbības dienesta kāds? Thank you very much, Mr. Chairman. I... Paldies, prieksēdētāji kungs. Es esmu priecīga runāt ārējās darbības dienesta vārdā par šo gadījumu. Mēs atbalstam ideju, ka Eiropas parlaments saglabā interesi par šo pienākums aizsargāt. Un, eh, protams, par to tiek runāts arī apvienoto nāciju visģenerālajā asamblējā, un mums ir jāturpina pienākumu aizsargāt izpildu pasaulē. Jūs pieminējāt vairākus notikumus, bet debats par šo jautājumu kā tādas ir ārkārtīgi svarīgas. Eiropas Savienība jau kopš panāktās vienošanās pašiem sākumiem, politiskā, nevis juridiskā līmenī, ir iestājusies par formulējumu, par kuru mēs vienojāmies jau piektajā gadā, un Eiropas Savienība ir mēģinājusi labāk izprast, ko tad tas nozīmē. Piemēram, pēdējos gados notikušajās debatēs Amerika, apvienoto nāciju organizācijā. Pagājušajā gadā bija ļoti interesants debats par trešā pilāra uh, tematiku. Mēs runājam arī par tā saucamo pasargājošo diplomātiju un konfliktu miermīlīgu atrisināšanu. Un tomēr tas e, izraisīja ļoti lielu interesi no dienvidu valstīm. Eiropas Savienība vienmēr ir vēlējusies daudz vairāk piestrādāt pie profilaktiskiem pasākumiem un mēs ceram, ka nākamā apvienoto nācija ģenerāla asamblija šo jautājumu izskatīs savā darba kārtībā. Mums e, ir jābūt daudz argumentētākiem savās diskusijās par konceptu, un e, tas attiecas arī uz trešā pilāra tēmām. Mēs pilnīgi noteikti sagatavosim formulējumu un iekļausim to ziņojumā un turpināsim ļoti aktīvi saglabāties ar dienvidu valstīm. No šāda aspekta raugoties, Eiropas Savienība ir augstu novērtējusi Brazīlijas izteikto viedokli, kaut arī ir dalība valsts, kurām šāds viedoklis šķiet pārāk radikāls. Diskusijas turpināsies, un uh, tajās mēs iztirzāsim, kādas varētu būt šī pienākuma aizsargāt iespējas. E, viens no lielākajiem konceptu izaicinājumiem ir bijis to pasniegt pasaulē kā rietumu izveidotu konceptu, jo dienvidu valstīm un arī austrumu valstīm, īpaši to, kas notiek šobrīd Lībijā, ir šo pienākumu aizsargāt grūti uztvert par rietumu konceptu. Mēs turpināsim sadarboties gan ar Eiropas parlamentu, gan arī ar citām institūcijām, arī ar tīm, un turpināsim aktīvi strādāt pie pienākuma aizsargāt īstenošanas dzīvē. Vienlaicīgi mēs nedrīkstam zaudēt eh, skatījumu un saikni ar starptautiskajām cilvēktiesībām, jo tas, kas ir atrunāts eh, Ženēvas konvencijā, ir ļoti cilvēcīgi, bet daudzos konfliktos tas tiek aizmirsts pie tām, runājot par jauniem konceptiem, tādiem kā pienākums aizsargāt, mēs bieži vien Ženēvas konvencijā pieminēto aizmirstam, vai vismaz neņemam vērā tik lielā mērā, kā to vajadzētu. Paldies! No. Nu? Yes, thank you very much. Um... Paldies! Saka Brantners kundze. Paldies! Ļoti interesants debats, ļoti labi komentāri, auglīgas diskusijas. Man visvairāk varbūt patika tas, ka politiskās grupas un parlamentu kolēģi vēlētos izveidot mūsu rekomendācijas, tātad kā parlaments vēlētos redzēt šo pienākumu aizsargāt realizētu dzīvē. Un eh, līdz pat šim brīdim es esmu um, atturējusies formulēt priekšlikumus, bet uh, eh, Ņinskas kundze un arī Devajas kungs, Dehaizers kundze un Gomes kundze, Neitas kundze Jūs visi pieminējāt, ka mēs ejam pareizajā virzienā un ka formulējumam ir jābūt daudz skaidrākam. Protams, debats visticamākais būs gan interesantas, gan arī nevisai vieglas. Bet piekrītu Ninskas kundzes teiktajam un arī Sala Frankas kunga teiktajam, ka svarīgākais jau ir, kā šīs politikas tiek īstenotas dzīvē, kādā veidā mēs aizsargājam iedzīvotājs, vai mums aizsargāšanai ir nepieciešami instrumenti, un tie ir jautājumi, kurus nāksies uzdot pašiem un uz kuriem arī atbildēt nāksies. Kā jūs teicāt, instrumenti un dažādi rīki, lai šis koncepts darbotos un nebūtu tikai par aizrunu un atrunu militārai iejaukšanai citas valsts iekšējā dzīvēs. Mendes de Vāja kungs, jūs teicāt, ka novērst genocīdu ir ārkārtīgi svarīgi. Es piekrītu. Piemēram, varbūt būsiet iemanī, pamanījuši, ka es pieminēju arī citus konfliktus, piemēram, malī gadījumu, jo šeit pienākums aizsargāt nedarbojās. Un mēs nedrīkstam šeit eh, sajaukt kopā dažādas situācijas un salikt visus kopīgā katlā. Man ļoti daudz deva jūsu kom komentāri un eh, būšu priecīgi strādāt tālāk pie šī ziņojuma. Salafrankas kungs vēl pieminēja, cik svarīgi ir sadarboties ar citiem un nebūt tādiem kā vientuļajiem vilkiem. Mums ir jāsadarbojās gan ar apvienoto nāciju spēkiem, gan arī ar dažādiem vietējiem spēlētājiem, vai tā būtu Arābu līga vai viss Āfrikas savienība. De Kaisers kundzei paldies, Gomešs kundze. Jūs teicāt, ka atbildes varbūt nav reālas atbildes uz problēmām. Bet starpinstitucionālo dialogu vajadzētu veicināt, un no parlamenta puses to arī darīšu. Bet varbūt jūs varētu nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, kā to sīkāk. Paldies visiem par šīm debatēm, un eh, ceru uz jūsu iesniegtiem grozījumiem. Paldies! is... Liels paldies! Grūzija iesniešanas termiņš ir 4 diena līdz 12. Neviens neiebilst, tad tā arī rīkosimies. Un tagad varam pāriet pie sestā darbkārtības punkta, un tas ir eh, rezolūcijas priekšlikums par bijušo Dienaslāvijas republikas Maķedoniju 2012. gada progresa ziņojumu. Šeit referents ir Havita kungs. Lūdzu, jums vārds. Uh, grozījumi uh, tos varēja iesniegt līdz 28. janvāra 16. 18. vakarā. Atvainojos. Um, our... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos jūs uh, sīkumā, uh, īsumā iepazīstināt pirms apmēram nedēļas manas viesēšanās Maķedonijas republikā, ņemot vērā politisko krīzi šajā valstī un ņemot vērā arī pēdējo gadu notikumu attīstību. 24. decembrī notikušais eh, ir izraisījis Skopjas parlamentā zināmu viļņošanos, un tas ir šobrīd izraisījis politisku nevienprātību vadošās partijas vidū. Un eh, SD, SDSM tā ir valdošā opozīcijas partija, šobrīd ir atstājusi Maķedonijas parlamentu un ir apsolījusi boikotēt marta beigās paredzētās vietējo pašvaldību vēlēšanas. Protams, tā ir negatīva notikuma attīstība, bet eh, gan kolēģi, gan arī mūsu komiteja, gan arī komisārs un dalību valstis uh, pozitīvi izturās pret mūsu centieniem situācijas sakārtot un mēģina pamudināt iesaistītās puses tikt galā ar šo konfliktu. Šodien, tuvojoties februāra beigām, ir pagājušo gandrīz divi mēneši, bet krīze vēl nav atrisināta. Esmu ticies ar visu politisko partiju pārstāvjiem kā privāta persona, un mums ir bijusi auglīgas diskusijas. Es esmu, mēģin, es esmu izsūtījis eh, manu viedokli uz visiem ēnu referentiem no politiskajām grupām. Es tikai vēlējos eh, šeit pateikt publiski to, cik ļoti lielā mērā man ir žēl politiskās situācijas eskalācija Maķedonijā, jo tas tiešām var ietekmēt Maķedonijas sasniegums un progresu. Maķedonija ir daudz panākusi un tas atspoguļojas arī 12. gada progresa ziņojumā. Es vēlētos uzteikt to, ka šīs valsts politiķi uzsvēra to, cik eh, svarīgi ir atrisināt šo situāciju un cik svarīgi ir nezaudēt ne stundu. Jo patreizējā krīze, un vēlētos to vēlreiz uzsvērt, valstī Eiropas padomē jūnijā būs vēsturisks brīdis pieņemt lēmumu par sarunu uzstāš, uzsākšanu, bet eh, ja burtiski tuvākajās dienās eh, netiks panākt vienošanās un netiks atrisināt politiskā krīze, tad tā var ieilgt, ielikt uz vairākiem gadiem. Tāpēc uzskatu, ka patreizējā situācija ir ļoti, ļoti dramatiska. Vienmēr esmu uzsvērs to, ka tas, kas notika pagājušā gada 24. decembrī, uh, jautājums ir par demokrātiskās ticamības iestiprināšanu šajā valstī, bet ka parlaments netic, ka boikota vai kādu citu akciju izvēršana gan pret šo valstu, gan arī pret jau kādu citu varētu dot visiem vēlamo rezultātu. Es vēlētos, lai Maķedonijas iekšējie spēki izrādīt politisku gribu pārvarēt krīzi, un ja šāda politiskā griba tiks rasta, tad eh, šī krīze tiks atrisināta. Vēlētos vēl uzsvērt, ka es esmu pilnīgi pārliecināts, ja vien krīze netiks atrisināta, tad šodien, Broka kungs, es vēlos nākt oficiāli klajā ar paziņojumu, lai parlaments atliktu balsojumu padomē kas ir paredzēts pēc pāris nedēļām par šo manu ziņojumu. Es tiešām ticu, ka tas atspoguļo realitāti. Es e, nevēlos, lai šai komitejai un parlamentam cauri izietu mans ziņojums, kurā ir pozitīvi ieteikumi Eiropas Savienībai sarunu turpināšanai vai uzsākšanai pret šo, ar šo valsti. Patreizējā notikuma attīstība Dienvidslāvijas Maķedonijas republikā visticamākais šajā parlamentā novedīs pie negatīva ziņojuma pieņemšanas un negatīvas attieksmes izveidošanās pret šo valsti. Es uzskatu, ka ziņojuma atlikša, pieņemšanas atlikšanu pateiks Skopis valdībai, ka mēs atbalstam šo valsti, bet mēs vēlamies, lai tā atrasina savas politiskās nesaskaņas. Vēlētos vēlreiz uzsvērt priekšēdētāju kungs un arī vēlētos pateikt ēnu referentiem. Es tikos ar ēnu referentiem, ne visiem, bet dažiem pirms devos uz Skopju. Alde, ECR, Zaļie, GOE un arī, protams, sociāla demokrāta grupa. Un visi ēnu referenti atbalsta ideju atlikt ziņojumu pieņemšanu. Mēs visi esam vienisprātis, un es ceru, ka mūsu teiktais tiks sadzirdēts Skopjē un Maķedonijas valdība adekvāti rīkosies. Tomēr, prieksēdētāja kungs, es vēlētos izteikt īsāks, koment, īsāks vai garāks komentārs par grozījumiem. Un ceru dzirdēt arī kolēģu teikto. Un iespējams, ka kompromisus mēs varēsim sākt gatavot jau rīt. Jo, ja valsts izies no politiskā sastinguma, tad arī es esmu gatavs tālāk strādāt pie šā ziņojuma. Es eh, būšu priecīgs dzirdēt kolēģis izsakamies debatēs, un tad atbildēšu uz izteiktajiem komentāriem. Septītais grozījums no zaļo puses, kurā runa iet par divpusējiem jautājumiem, protams, ir līdz sarunu beigām vārda um, nosaukumam jātiek atrisinātam. Šobrīd mēs esam sarunu pašā, pašā, pašā sākumā, un es domāju, ka mums vajadzētu pieturēties komisijas un komisāra lēmumam. Un diez vai mēs varam pieļaut mutisku grozījumu. Deviņi grozījumi Stojanova kunga iesniegtie ir par Bulgārijas attieksmi pret Maķedoniju. 9 apsvērumi no 16 apsvērumiem. Tajos runa iet par Bulgārijas eh, attiecībām ar Maķedoniju. Es saprotu, ka nosaukums arī Bulgārijai ir mm, sarežģīts un karsts kartupēlis, un tomēr būsim konstruktīvi. Vēlētos pateikt arī citiem Bulgārijas deputātiem, jūs esat eh, iesnieguši grozījums, un es saprotu, ka jūs vēlaties ie iekļaut Bulgārijas viedokli, un tomēr būsim konstruktīvi. Mēģiniet visi bulgāri nosēsties un padomāt par tādiem grozījumiem, kuri būtu nedz provokatīvi, nedz arī apvainojoši. Un tad es tiešām uzklausīšu grozījumus par pirmo pāntu. Atceraties, pagājušajā gadā uh, ir parlaments izteicis savu atbalstu, lai tiktu uzsākts iestāšanās sarunas ar Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku, un ceru, ka tās arī tiks uzsāktas. Tomēr patreizējā politiskā situācija liekas sarunu uzsākšanas brīdi atliks uz kādu laiku. Es eh, vēlētos uzsvērt, ka man ir simpātiska to deputātu nostāja, kur ir parakstījuši un iesnieguši 26. grozījumu, un ceru, ka arī 36. tiks atbalstīts mūsu komitejā. Runājot par labām kaimiņa attiecībām, ļoti, ļoti daudz grozījumu iesniegt tieši par šīm kaimiņa attiecībām. Tie ir 32, 33, 34, 35 un arī 37, Protams, kundzei ir e, nedaudz savādāks viedoklis, bet 39. un 41. iespējams, ka mums izdosies visus manus tikko pieminētos grozījumus apvienot kompromisa grozījumā. Par trešo punktu, kurā runa iet par e, viedokļu izmaiņām un redzēsim, uh, iesniegtie grozījumi par šo trešo punktu ir saistīti ar formulējumiem par augsta līmeņa iestājas dialogu. 50. grozījums. Es uzskatu, ka ir ļoti daudz panākts gan no komisijas puses, gan arī galvenokārt no Maķedonijas puses. Un uh, 53. grozējums, tā saucamais eh, zaļais grozējums, Gunarsens, Andrēsens kundze, es eh, nezinu, vai tas ir komisijas mandātā un vai tas juridiski ir iespējams, ko jūs paģērat 53. grozējumā. Citas politiskas krīzes daudz no mums ir iesniegus grož, grozējums, tajā skaitā visas lielākās politiskās grupas. Ir ļoti daudz grozējumu, kuri pārklājās, un eh, tiešām ceram, ka notikuma pozitīva attīstība šajā valstī ļaus mums rast savādākus formulējumus par bezvīzu režīmu. Atbalsts 69. 79. grozījums un atbalstu iekļaušanu manā sākotnējā tekstā, un es piekrītu, ka ļoti svarīgi ir paturēt prasību par bezvīzu režīmu izveidošanu. par eh, citiem grozījumiem. Ļoti daudz ir, ir eh, iesnieguši grozījums par etniskajiem jautājumiem, un eh, tas saistīts ir arī ar lustrācijas jautājumu. Nākamais starptautiskā tiesa. Par to mēs runājām jau iepriekšējā progresa ziņojuma izskatīšanas ziņojumā, bet eh, es piekrītu, ka iesniegtie grozījumi par divpusējām labām kaimiņa attiecībām ir sīkāk jāizskata. Un iespējams, ka tad mums izdosies vienoties par kompromisu grozījumu tekstu. Es piekrītu gan grieķu kolēģiem, gan arī bulgāru kolēģiem, ka ir ļoti konstruktīvi jāraugās uz šiem jautājumiem. Es varu, protams, turpināt, turpināt, turpināt, bet vēlētos uzklausīt kolēģis un viņu komentārus. Patreizējā situācija un status quo ir sekojoši. Opozīcijas partija šajā nedēļas nogalē organizēja kongresu, tā ir palikusi pie savas nostājas un vēlas, lai šīs partijas ievēlētie deputāti parlamentā atsaukt savu mandātu, un redzēsim, kas notiks vietējo pašvaldību vēloš, vēlēšanās. Valdošā partija savukārt ir paziņojusi, ka termiņš vietējo vēlēšanu kandidātu sarakstiem tiks pagarināts līdz 28. februārim. Protams, opozīcijas partijai ir piedāvāts piedalīties šajās vēlēšanās, bet eh, tā kā valdošā partija vēl nav eh, nākus klajā ar savu nostāju, tad redzēsim, kas tur notiks. Es tikai tiešām ceru, ka mūsu tikšanās privātā režīmā un tajās izskaņējušā politiskā griba rast kompromisu palīdzēs atrisināt situāciju. Esmu pārliecināts, ka komisija arī iesaistīsies šajās debatēs, un tomēr vēlētos pateikties eh, komisijai par sadarbību. Komisārs bija paredzējis doties uz Skopti augsta līmeņa politisku dialogu tālākai veidošanai, bet eh, es zinu, ka ir ļoti cieša saikne un runas ar partiju vadītājiem. Uh, Un es tiešām ceru, ka mums izdosies redzēt pozitīvu progresu šās krīzes atrisinājumā. Pretējā gadījumā mēs nebūsim spējīgi kaut ko panākt. Man ir tiešām ļoti, ļoti žēl, ka notikuma attīstīta ir tāda, kāda tā ir. Es cerēju, ka šodien man būtu bijusi iespēja runāt daudz pozitīvāk par Maķedoniju, un tomēr šī krīze, kas šobrīd valda valstī, ir ļoti, ļoti dziļa, ne tikai politiskajās aprindās, bet arī pašā valstī. Cilvēki, kurus satiks kopis ielās, ir ir teikuši, ka politiķiem ir jāveido uzticēšanās sev. Un es personīgi uzskatu, ka ir ļoti svarīgi atbalstīt Skopis centienus. Un es ceru, ka šā parlamenta politiskie spēki neieņems politisku nostāju atbalstot opozīcijas partiju, ja tas ir kādai Eiropas parlamenta politiskajai grupai tuvāks vai citādi. Jo ieņemot tādu vai citu politisku nostāju un atbalstot vienu vai citu pusi, mēs neko nepanāksim situācijas pozitīvā atrisinājumā. Paldies! Kukankungs! Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, gribētu pateikties referentam Kovita kungam par uh, viņa labi paveikto darbu pie šī ziņojuma. Paldies arī par šiem ievadvārdiem, kurus viņš šodien teica. Un gribētu pateikties arī visiem kolēģiem, kuri seko situācijai bijušajā Dienaslāvijas republikā Maķedonijā un kas iesniedz grozījums šim ziņojumam. Kā mēs jau iepriekšējā sanāksmē to apspriedām, tad es uzskatu, ka šis uh, ziņojuma projekts ir līdzsvarots un es piekrītu uh, referenta vērtējumam attiecībā uz progresu valstī par Eiropas integrāciju. Bet, šeit ir liels bet, iekšējā politiskā situācija valstī ir bijusi tāda, kas rada bažas un joprojām rada bažas. Šī notikuma attīstība varētu ietekmēt ziņojumu, un politiskais paziņojums pēc 24. decembra eh, notikumiem netuvina situāciju risinājumam, un man ir eh, bail, ka politiskā griba veidot konstruktīvu dialogu līdz šim nav rasta. Esmu nobažījies par šo notikumu attīstību, un jo īpaši par opozīcijas eh, parlamenta boikotu. Uh, Un uh, viņi ir paziņojuši arī, ka boikotēs uh, turmākās vietējās vēlēšanas, kas tuvojas. Ir skaidrs, ka šādā uh, situācijā, kad uh, integrācijas process uh, um, tiktu varbūt pozitīvi vērtēts, tas tomēr tiek apšaubīts. Uh, Valsts integrācijas process eh, ir svarīgs, un es gribētu aicināt visiem Maķedonijas politiķiem eh, pastiprināt pūliņus, lai rastu risinājumu situācijai. Boikotēšana nav eh, ceļš uz priekšu, nav risinājums, jo tas var vājināt tos sasniegumus, ko valsts jau ir panākusi. Šajā kontekstā es uh, esmu gatavs piekrist eh, referenta priekšlikumam atlikt balsojumu par šo ziņojumu komitejā. Bet man tomēr būs vēl jāapspriežas ar kolēģiem politiskajā grupā. Rīt pēcpusdienā būs tikšanās ēnu referentiem, un es domāju, ka tā būs laba iespēja vienoties par kopīgu pieeju Eh, par to, kā mums vajadzētu rīkoties eh, šīs rezolūcijas kontekstā. Es domāju, ka tas ir mūsu interesēs panākt vienotu vienošanos, jo mēs nevēlamies. Eh, mēs taču vēlamies, lai parlaments būtu spēcīgs, konstruktīvs spēlētājs šajā valstī konkrētajā situācijā. Es neuzskatu, ka šī situācija um, pavērš atpakaļ tos sasniegums, ko valsts jau ir sasniegusi integrācijas procesā, bet tas varētu kavēt turpmāko progresu. Es ceru, ka fairom politiķi rīkosies atbildīgi pilsoņu un valsts interesēs, bet man ir bažas, ka šīs uh, cerības kļūst aizvien vājākas. Runājot par ziņojumu un par grozījumiem, es tiešos ļoti vispārīgi, tikai daži komentāri, jo uh, vēl līdz šim neesam saņēmuši kompromisus priekšlikumus. Es gribu minēt eh, to, ka esmu gatavs sekot referenta ieteikumam par atsaucēm uz eh, šo valsti, tātad eh, minēt gan kā fairom, gan maķedoniešu kā īpašības vārdu. Uh, Un mans nostā, man nostāja par uh, grozījumiem ir sekojuši. Es neatbalstīšu tos grozījumus, kas jebkādā veidā varētu uh, pasliktināt iekšējo politisko situāciju valstī. Es negribētu atbalstīt uh, vienpusējus uh, grozījumus, un kas varētu radīt spriedzi attiecībās ar Bulgāriju vai Grieķiju. Un visbeidzot, es domāju, ka neskatoties uz politisko stagnāciju, Mums ir jāizvēlas tādi iedrošinoši formulējumi, kad ir runa par ES jautājumu darba kārtību un arī uz to, kā pārvarēt eh, neatrisinātās problēmas ar eh, kaimiņiem. Paldies, Gomešs kundze. Uh, his... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī uh, referentam par šo ziņojumu, ko viņš mums atsūtīja pēc brauciena uz uh, Maķedoniju, jeb Fairam. Jā, es, protams, atbalstu ieteikumus, ko um, teica referents, proti, ka jāatliek balsojums. Es domāju, šeit ir pamatot iemesli to darīt, jo Grieķija varbūt līdz šim bija viena, kas bloķēja sarunu uzsākšanu. Tad varam uh, politiķi arī šeit rada paši šķēršļus, kritēriji sarunu uzsākšanai ietver arī parlamentārās demokrātijas labu funkcionēšanu. Tas ir priekšnoteikums sarunu uzsākšanai, un ja tas ir apdraudēts, tad būtībā viņi paši bloķē šie, šī procesa uzsākšanu. Un ja tagad Grieķija pārsteidzošā kārtā ļoti gudri uh, pateiktu, nu, mēs atkāpjamies, sāciet sarunas, tad tik un tā tagad būtu iemesls nogaidīt, līdz uh, maķedonieši paši būs sakārtojuši savu uh, parlamentu un savu, savas lietas. Nu, tiem grozījumiem, ko mēs iesniedzām, es pieskaršos diviem. Tas ir septītais grozījums. Jā, tur tiek teikts, ka nosaukuma jautājums ir jāatrisina. Uh, Uh, iestājas procesā ietvaros, uh, tā vairāk nobeigumā, bet pirms iestāšanās jūs minējāt mutisko grozījumu, es labprāt uzklausītu, kāds tas ir. Es negribu to noraidīt uzreiz pirms esmu to uh, ar to iepazinusies, bet šeit varbūt tiešām varētu būt tāda patiesa viedokļu atšķirība, jo es uzskatu, ka tam ir jātiek atrisinātam pirms iestāšanās, bet pilnīgi neatkarīgi no iestājas procesa. Uh, kurā vajadzētu būt tikai runa par kritērijiem. Tātad eh, šis nosaukuma jautājums, eh, teikt, ka tas jāatrasina sākumā, tas iejauc to visu iestājas procesā, ko, manuprāt, nevajadzētu darīt. Un otrs grozījums, ko gribēju minēt, ir 53. Jūs minējāt, ka skrīninga process nevar sākties pirms padomas uh, atzinuma, un mēs to zinām, un tāpēc mēs precizējām šo formulējumu ļoti uzmanīgi. Tātad aicina padomu prasīt komisijai pēc iespējas ātrāk sākt pārbaudas procesu, jeb skrīningu. Un tātad mēs varētu paskatīties šo formulējumu un uh, saskaņot to ar līgumiem. Paldies! Yes. Čontis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos pateikties referentam un pateikties par visnesenāko informāciju, ko viņš mums ir piedāvājis saistībā ar bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Uh, ir pārsteidzoši, ka nevar izkļūt no politiskās krīzes, kas valda šajā valstī. Es pats biju referents ziņojumam par Albāniju, un, manuprāt, um, situācija ir līdzīga, jo runājot par Albāniju, kamēr ilga politiskā krīze, virzieties uz priekšu nebija. Uh, uh, Eh, politiskā krīze bija tieši tāda pati. Bet kamēr šī politiskā krīze notiek, un es tomēr ceru, ka tā tiks sakārtota drīz, mēs nevaram diskutēt par problēmām pēc būtības, par problēmām, kuras mēs nosaucam šeit un kuru sakarā viedokļi var būt atšķirīgi. Tālāk. Es ceru, ka no krīzes izkļūt iespējams, būs iespējams maksimāli drīz, lai risinātu jautājumus pēc būtības, bet šim nolūkam ieinteresētajām pusēm, valsts politiskajām partijām ir jāmobilizējas, lai varētu rast izkļūšanu no, izkļūt no krīzes. Tālāk. Manuprāt, krīze balstās uz sociālo un ekonomisko krīzi, un es gribētu saistībā ar prezentēto ziņojumu sacīt, ka sociālā un ekonomiskā krīze ir smagākas nekā to varētu noprast no ziņojuma. Šobrīd jauniešu bezdarba līmenis tuvojas 60%. Un jādomā, ko šajā sakarā varētu darīt. Ja nav skaidri redzējumi šīm sociāla-ekonomiskajām problēmām, ja mēs tās neņemsim vērā, tad nevarēs sakārtot arī politisko krīzi. Un tagad es gribētu runāt par problēmām, kuras izskan saistībā ar bijušo eh, Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Manuprāt, būtu nepareizi skatīt eh, Firom iestāšanos Eiropas Savienībā tad, kad Grieķija eh, ir pretu. Es gribu šajā sakarā sacīt, ka mana partija nav valdībā Grieķijā, un es pat nerunāju par Grieķijas pašreizējās vai agrākās nostājas atbalstīšanu. Nevar sakārtot visas problēmas, e, sakot, ka lūk, šeit ir problēma ar Grieķiju, Grieķijas šķēra, e, e, celt šķērslis, un tad, kad tas tiks pārvarēts, tad viss būs kārtībā. Es gribētu norādīt, ka Šeit ir arī vēl citi jautājumi iesaistīti, un katrā ziņā nevar uzsākt iestāšanās procesu un pēc tam konstatēt, kā mēs uh, uzduramies problēmām. Nosaukuma problēmas ir jānokārto apvienoto nāciju ietvaros, un citas iespējas nav. domāju, ka, ja mēs skatām problēmu citā aspektā, tad mēs nevienam nekādu pakalpojumu neizdarām. Un arī tas ir iekļauts manis piedāvātajā grozījumā. Es nedomāju, ka referents uz, nostāda jautājumu pareizi. Uh, Eh, sakot, ka apvienotajās nācijās tiek izmantots jēdziens Maķedonija un maķedonieši. Apvienotās nācijās norāda, ka šie jēdzieni tiek izmantoti pagaidu kārtībā, gaidot nosaukumu risinājumu saskaņā ar fiksēto procesu. Mēs nevaram apsteigt um, vai jau izdarīt kādu izteikt viedokļus par šo um, nosaukuma procedūru. Lūk, to es gribēju jums sacīt. Un gribētu arī pasvītrot to, ka ja mēs norādām, ka nosaukuma problēma ir divpusēja problēma starp Grieķiju un bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, nerunājot par labām kaimiņa attiecībām, kas saskaņā ar starptautiskām procedūrām ir jānoregulē, ja tādā gadījumā mēs nevarēsim šeit konstruktīvi jautājumu risināt, tāpēc es gribētu aicināt referentu pārskatīt šo aspektu, kas ir nozīmīgs. Noslēgumā es gribu sacīt, ka ekonomiskā situācijas aspekti ir jāņem vērā. Esmu iesniedzis grozījumu šajā sakarā, tas no manas puses ir viss. Paldies! Penok. Tānoka kungs, paldies priekšsēdētāji. Es arī gribētu apsveikt ar referentu Ričardu Hauitu, kurš atkal ir sagatavojis ļoti līdzsvarotu tādu uh, uh, mainstream ziņojumu, kā tas tika apzīmēts, bet es gribēju tikai pateikt, ka es ar, kopā ar kolēģiem esmu iesniedzis virkni grozījumu. Uh, 31. grozījums par eh, jautājumu, kas, manuprāt, ir svarīgs princips attiecībā uz divpusējiem jautājumiem, lai tie nestāvētu ceļā valsts progresam, ja tā vēlas iestāties Eiropas Savienībā un citādi visādi veidi dažādas reformas. 40 um, pā, grozījums par to, ka jāvērtē katra valsts atsevišķi pēc progresa. Un septītais grozījums, kas uh, um, ir uh, aicinājums opozīcijai atgriezties parlamentā. Parlaments ir vienīgā vieta, kur viņi var leģitīmi pieņemt lēmumus un publiski to darīt ar uh, uh attiecīgu kontroli un uh, parlamenta boikotēšana. Uh, man vispār šķiet pilnīgs nonsens. 121. grozījums par tieslietu reformām, kas arī ir process, kas jādomās. 129. un citi grozījumi, ko iesniedz kopā ar Makovējas kundzi par cīņu pret korupciju, organizēto noziedzību. Un eh, kā esmu Melkāns referēts, eh, tā vispār nebija eh, kandidāta valsts. Uh, un tagad jau ved sarunas, vai pirms septiņiem, astoņiem gadiem tā vēl nebija kandidāta valsts, un ir tiešām ļoti žēl, ka Maķedonija tik lēni virzās uz priekšu, un um, mums vajadzētu darīt visu, ko mēs varam, lai uh, to panākt, lai viņiem palīdzētu, un um, uh, tā kā ir šī krīze parlamentārajā demokrātijā, ceram, ka tā varēs tikt atrisināta. Uh, un ka tad komisija varēs nākt klajā ar uh, pozitīvu ieteikumu, aicināt padomi, sākt sarunas ar uh, Fairam. Paldies! Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, šādas diskusijas mums jau bija pagātnē. Patiesībā katru gadu tādas notiek par bijušo Dienaslāvijas republiku Maķedoniju, bet šodienas jautājums taču ir sekojošs. Kas šeit ir šai valstī patiesā problēma? Patiesā problēma ir tā, ka Grieķija bloķē e, tās iestāšanos Eiropas Savienībā. Nē, ziņojumā tiek uzskaitītas patiesās problēmas - tieslietu sistēmas trūkumi, korupcija, nepienācīga brīvību īstenošana, piemēram, presei un žurnālistiem joprojām nav pietiekama brīvība. Un šeit ziņojumā netiek norādīts uz to, ka ir procedūra ANO, kas ir par nosaukumu jautājumu, ka tā nav divpusēja problēma, bet starptautiska problēma. Un tas ir kaut kas, kur valsts pati ir pret. Uh, Pirms dažām, pēc kāda laika bija sanāksme, un Grieķijas teica priekšlikums, bet uz tiem vispār nebija nekāds reakcijas. Tas nozīmē, dargie kolēģi, man tas tiešām jāsaka, tas viss ir liekulīgi. Šī teorija, ka valstī viss ir lieliski, viss tur notiek, ka viņi iestāsies Eiropas Savienībā, bet Grieķija viņiem neļauj iestāties. Nav tā. Tas vēl skaidrāk parādās šajā priekšlikumā tagad atlikt balsojumu. Valstī ir virkne problēmu, bet uh, papildus tam uh, politiskā sistēma vēl nav nobriedusi, uh, tā nedarbojas, jo opozīcija vienkārši nav parlamentā, un tas ir tagad iemesls atlikt balsojumu, jo mēs sagaidām, ka tas tiks atrisināts, un tad vēl pirms jūnija uh, varēs eh, pieņemt skaistu ziņojumu, ka viss skaisti tiek aprakstīts. Es nedomāju, ka tas ir pareizs uh, politisks uh, solis. Tas ir nereālistiski ticēt, ka viss norī, nokārtosies. Es gribētu ieteikt komitejai balsot, tā kā tas bija paredzēts, un pieņemt realistisku ziņojumu. Kāpēc mums tagad aizplīvurot uh, realitāti vai politiski tā ir pareizā nostāja? Es uh, to negribu tagad stāstīt, ko es par to domāju, bet tā nav pareiza politiska nostāja. Ziņojumam ir jāatspoguļo realitāte. Un realitāte ir tāda, kāda tā nu ir. Tātad starp rindām uh, ir vēlme noslēpt realitāti, bet tas taču viss spīd cauri, tas spiežas cauri, īlenu maisā nenoslēps. Es neredzu, ka vajadzētu atlikt balsojumu. Un, jā, ir e, cerības iegūt laiku un ka tad viss atrisināsies, bet nē, situācija tik ātri neatrisināsies šajā valstī un būtu ļoti labi, ja uh, Eh, komisija to varbūt vēl nav sapratusi, varbūt tai vajadzētu eh, doties uz šo valstu, lai to apskatītu šo situāciju. Tātad te ir konfrontācijas, bet tā jau ir tā politika, ko īsteno pie varas esošie. Tas vēl sāsina konfliktus. Uh, ir konfrontācija eh, valsts iekšienē, bet arī uz ārpusi tiek veidotas eh, sliktas kaimiņa attiecības, un mēs nedrīkstam izmantot eh, dubulto mērauklu, proti, ka vieniem ir jāatrisina problēmas pirms iestāšanās, un citi var to darīt mierīgi jau pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Paldies! Kirilov, Kirilov kungs! Thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Ļaujiet man arī atzinīgi vērtēt Ričārda Hovita referenta paveikto darbu. Tas nav vienkāršs darbs, šeit ir daudzu, eh, daudz problēmu, un eh, Hovita kungs tiešām velta savu, eh, visu savu enerģiju šai valstī. Nav šaubu, ka mūs visus interesē šīs valsts iestājas process Eh, tas ir ļoti svarīgs reģions Rietumbalkāni, jo tas uh, ietekmēs arī Eiropas Savienības nākotni. Runājot par šo priekšlikumu atlikt balsojumu, es domāju, ka situācija ir neskaidra, eh, svārstīga, un kaut vai šī iemesla dēļ vien mums vajadzētu nogaidīt un paraudzīties, kas tad notiks. Bet teikšu atklāti, zināmas lietas, kas uh, netika pamanītas kādu laiku šajā valstī. Varbūt tā ir tā eh, šie te nosaukuma lieta. Un uh, varbūt, ka daži paraudzījās uz lietām pārāk pozitīvi, sakot, ka viss ir kārtībā, un kolēģi jau par to runāja. Man uh, bija nopietnas bažas par demokrātiskiem standartiem runājot par attiecībām ar cilvēkiem, kuri sevi uzskata par eh, citas etniskās grupas pārstāvjiem, nacionalistiski um, plāni uh, eh, Skopjē tika kalti, bet uh, tas uh, tika turēts tā kā noslēpti. Un varbūt, ka kolēģi nezina detalizēt šos jautājumus, bet tas ir no, nopietni, tas ir svarīgi. Uh, ne tikai Eiropā, jebkur pasaulē, ja tiek izsaukta policija uz parlamentu, lai uh, izmestu ārā opozīcijas deputātus, uh, piebildīšu, ka tas notika uh, pēc tam, kad uh, žurnālisti tika izmest no parlamenta, lai viņi nesakotu tam, kas notiek, tad mums vajadzētu ieņemt skaidru pozīciju par to. Es ne, neesmu dzirdējis neko no komisijas, referents izteicās, bet uh, tikai Karls Pilts sniedza paziņojumu pēc šī notikuma. Ja mēs kritiski vērtējam opozīciju par to, ka viņi neatgriežas parlamentā, tas ir pamatot, tas ir pareizi. Es gribētu aicināt uh, tā līdzsvarot izturēties pret visu šo situāciju. Bet eh, ko tad darīt, ja eh, tevi izmet no parlamenta? Kā tad tu vari iet atpakaļ, ja tavi partijas biedri ir izmest no parlamenta? Mums vajadzētu pateikt, ko mēs domājam par šo eh, situāciju, kad ar policijas spēku starpniecību no parlamenta tika izvest ārā šie deputāti. Uh, Tātad padziļ, padziļināsim šo diskusiju. Ja vēlamies būt konstruktīvi, mums tas ir jādara, jo pretējā gadījumā lietas tā arī paliks neatrisināts, un es nedomāju, ka mēs kaut ko varēsim sasniegt. Mums ir jāizdara šis spiediens un jāsaka, ko mēs domājam par to, kā tiek ievērot vai neievēroti demokrātijas standarti šajā valstī. Tieši šī valdība, kas, manuprāt, nav īpaši uh, demokrātiski rīkojas līdz šim, eh, mēs pat to varbūt nepamanījām, bet neviens neko neteica. Also zunächst einmal möchte Vispirms es gribētu, saka Pasaut kungs, eh, teikt, ka eh, mēs šeit runājam par komisijas progresa ziņojumu. Un tas ir progresa ziņojums par 2011. gadu, kurā e, bijušās Dienvidslāvijas republika Maķedonija lieliski ir attīstījusies. To saka arī šis progresa ziņojums. Protams, ir minēti arī kritiskie punkti. Tie netiek noklusēti. Pēc gada tad mēs izvērtēsim uh, aktuālos notikumus. Kolēģis Hauits, manuprāt, ir uh, sastādījis lielisku līdzsvarotu tekstu. Un es piekrītu arī viņa viedoklim, uh, un eh, tiešām arī atbalstu viņu viedokli, ka mums šeit nevajadzētu atspoguļot tos konfliktus, kas ir valstī. Mums, uh, eh, Fairam partijām, ir jāparāda, ka mēs ieņemam kopēju vienotu pozīciju, proti, ka kritērija ir jāievēro un ka mēs no Fairam partijām sagaidām uh, ka tās eh, ceļā uz Eiropas Savienību sadarbosies un nevis rīkosies bezatbildīgi un vienkārši risinās eh, savus strīdus iekšpolitiskā kontekstā un eh, upurēs tādēļ šo integrācijas procesu Eiropas Savienībā. Un šeit ir skaidrs konsens starp spēkiem šeit Eiropas parlamentā, un es domāju, ka kolēģis Hauits to ir ļoti labi atspoguļojis. Ideja par balsojumu atlikšanu varbūt ir saprātīga, un es arī gribētu to atbalstīt. Bet es saprotu arī, cik grūti ir Halita kungam pieņemt šo lēmumu. Un es arī uh, jūtu sevī tādas eh, problēmas, eh, uzklausot šo debašu otro daļu, jo pastāv risks, ka šis lēmums atlikt balsojumu, kas šķiet eh, sākotnēji saprātīgs, ka to var nepareiz saprast vai ļaunprātīgi izmantot. Un es gribu skaidri pateikt, ka to nedrīkst ļaunprātīgi izmantot trim lietām. To nedrīkst ļaunprātīgi izmantot vai pārprast no to, puses, kuri piedalās šajā boikotā valstī un kas provocē. Proti, lai parādītu, ka viņi ir uh, veiksmīgi darbojušies un ka viņi var turpināt šī, šādi rīkoties uh, un tas nesīs augļus. Mēs neatliekam balsojumu, lai atbalstītu tos, kuri radīja problēmas šajās debatēs. Mēs atliekam balsojumu, lai panāktu konsensu. Otrakārt, mēs neatliekam šo balsojumu, uh, Uh, lai signalizētu uh, padomēji, ka uh, sarunu uzsākšanu vēl vairāk vajadzētu atlikt. Un Žanako kundze runā par iestāšanos. Mēs taču vēl neesam tik tālu tikuši. Pēc gandrīz desmit gadiem, kopš tika piešķirts kandidātu valsts status, beidzot mums vajadzētu uzsākt sarunas. Par to taču ir runa. Un uh, ziņojumu atlikšanu uz vairākām nedēļām nedrīkst izmantot tie, kuri nevēlas uh, iestājas sarunas un vēlas tās atlikt. Un trešais pārpratums, ko vajadzētu novērst, ir tāds, ka sarunu atlikšana runātājs labo sevi, tātad balsojuma atlikšana nedrīkst ļaunprātīgi izmantot, lai atliktu sarunu uzsākšanu un to nedrīkst izmantot arī, lai tā saukto nosaukuma jautājumu turpinātu paturēt neatrisinātu, jeb atvērtu. Un es pavisam skaidri saku, ka nav tāda nosaukuma jautājuma. Tas nav ne divpusējs, ne eiropeisks, ne starptautisks jautājums. Bez Grieķijas nezinu nevienu citu valsti, kurā šāds nosaukuma jautājums pastāv tas pastāv tikai dažu grieķu politiķu galvās. Un es tiešām uzskatu, ka šobrīd beidzot vajadzētu to visu pārtraukt. Jau sen ir panākt vienošanās aiz kulisēm, uh, mainīt valsts nosaukumu, bet uh, tas, ka cilvēki Maķedonijā sevi sauc par maķedoniešiem, to nekādi nevarēs uh, aizliegt. Tāpat kā Bavārijā mēs sevi saucam par bavāriešiem, to taču nevar neviens aizliegt, un tāpēc ir absurdi turpināt šo spēli. Tāpēc es pilnībā atbalstu Hauita kunga uh, kursu, bet uh, mums vajadzētu mēģināt novērst jau kādus mēģinājumus uh, izmantot uh, šo balsojumu atlikšanu ļaunprātīgi. Paldies! postpone the vote. Yeah. Uh, our shadow Norris, Mūs... fortunately not here today, but I will... Sēna referenta nav klāt, bet gribu nodot uh, mūsu referents vēstījumu, apsveikt par līdzsvaroto ziņojumu un uh, paust gandarījumu par pozitīvu enerģiju, entuziasmu, ar kur strādāts par, pie šī jautājuma attiecībām starp Maķedoniju un Eiropas Savienību, lai varētu veidot daudz labāku atmosfēru. Tāpat arī gribas sacīt, ka augsta līmeņa politiskais uh, dialogs nevar nomainīt iestājas procesu. Mēs to sagaidām. Diemžēl nesenie notikumi maina situāciju. Jūsu ziņojums ir pozitīvs, kļūst virtuālāks, jo e, realitāte ir atšķirīga, tā ir negatīva, un plaisas starp realitāti un jūsu ziņojumu paplašinās ar katru dienu. Tāpēc mēs uzskatām, ka atlikšana ir labs kompromiss. Un, protams, būs e, vienmēr uh, Eh, jautājumu, kāpēc kaut kas tika atcelts uz vēlāku laiku, bet ir vēl citas lietas, ko es gribu pie, eh, pieminēt. Stefanos eh, tur ir bijis vairākas reizes. Un komisārs mēģināja panākt priekšnosacījumus, lai nosūtītu pozitīvu vēstījumu, bet beidzot nācās vizīti atcelt, jo priekšnosacījumu nebija un situācija aizvien pasliktinās. Maķedonija eh, slīksta politiskā akacība. Un Es gribētu izmantot iespēju, lai uzrunātu politiskos spēkus Maķedonijā, paraudzīties uz sevi realitātes spoguli un eh, pārstāt vainot vienam otru. Jo es gribu pieminēt vēl kaut ko no Rietumu Balkāniem. Serbijas un Kosovas eh, premjeri sanāk kopā katrā iespējamā reizē. 4. martā viņi būs abi kopā Briselē un sastoreiz. Tas ir augsta līmeņa dialogs, bet viņi nesarunājas savā starpā. Un es domāju, ka ir taisnības brīdis tad, kad mums ir jānosūta skaidrs vēstījums. Un tagad es turpināšu uh, runāt savā valodā, jo es gribu teikt dažus vārdus par nacionālo identitāti, ko es teikšu slovēņu valodā. Un gribu turpinājumā sacīt, ka slovēņu valoda ir slāvu valodu grupām. Un šajā reģionā dzīvo vēl divas slāvu valodu uh, uh, tautas, slāvu tautas, bulgāri un maķedonieši. Viņi apmeklē vienas baznīcas, un tagad mēs dzirdam, ka maķedonieši vairs nav slāvi. Viņi izmantos, eh, viņi runā slāvu valodā, raksta kiriļicā, eh, izmanto to pašu gramatiku un pēkšņi vairs nav slāvi. Un kas tad notiek ar bulgāriem? Politiskajai elitei Maķedonijā būtu jāapzinās, ka viņi izdara papildu eh, kaitējumu un, apgru, un saindē Eh, attiecības ar kaimiņu valstīm. Ja citas eh, tautas Balkānos sāktu pārakstīt vēsturi šādā veidā, tad mums vajadzētu beigās eh, visa Eiropa būtu balkanizēta šī vārdu vissliktākajā nozīmē. Tāpēc ir pēdējais brīdis pienācis aicināt valdošās partijas un opozīciju atgriezties no aizvēsturiskiem laikiem mūsdienās, un mums Eiropas parlamentam dot iespēju pieņemt ziņojumu par 2012. gadu tādā veidā, kā tas ir sagatavots. Bet šim nolūkam viņiem ir jāspēr solis uz priekšu gan koalīcijai, gan opozīcijai. Tikai tādā veidā mēs varēsim atbalstīt referentu un palīdzēt Eiropas komisijai un padomēji ņemt vērā ieteikumus un noteikti datumu Maķedonijai. Es saprotu, ka mani vārdi var izklausīties sāpīgi Maķedonijā, un referentam tas būtu liels izaicinājums šajā sēžzālē, un tas arī būtu liels izaicinājums tiem, kuriem ir jālemj par to, vai publicēt vai ne, bet tikai Maķedonija var lemt par palīdzību sev Bulgārijai un saņemt pozitīvu novērtējumu. Paldies vēlreiz un e, eh, apsveikam referentam. Paldies un tagad vārds e, Džordžam Kumu Cākus. Paldies priekšsēdētāji. Politiskā situācijā Skopjē ir problemātiska. Institūcijas strādā ar grūtībām, demokrātiskie standarti tiek regulāri pārkāpti. Demokrātija ir visai vārga. Neraugoties uz to, ka, kā jūs atsiet, neraugoties uz šo faktu, mums eh, nevajadzētu likt vilties viņiem savās cerībās, tomēr mēs saskaramies ar situāciju, ka, ja Firom situācija norit glūdi, tad mēs sakam, ka ir jānosūta pozitīvs vēstījums. Kad situācija pasliktinās, mēs sakam, ka mēs nedrīkstam viņus pievilt, tāpēc mums vajadzētu pieņemt lēmumu. Un vai nu mēs viņus mudinām tad, kad viss notiek pozitīvi, un tad, kad mē, mēs kritizējam un, un smagi kritizējam tad, kad lietas rit nepareizi. Mēs nevaram nosūtīt visu laiku pozitīvus signālus, neraugoties uz to, kas šajā valstī notiek. Tālāk nākošais e, komentārs. Atkal tika pieminēta Grieķija, un es gribu uzdot jautājumus. Kurš izteicās? E, nesenajā Eiropadomē, e, lai ieņemtu nostāju, ka mums nevajadzētu sākt sarunas. Tā bija tikai Grieķija, nē, bija vēl viena kaimiņu valsts, Bulgārija un vēl dažas citas dalību valstis, kas um, bija um, mazliet e, pret to bet galvenokārt Grieķija un Bulgārija izskanēja. Tāpat arī jūs zināt, ka Albānijai arī šeit ir zināmas eh, problēmas ar esošo situāciju. Ko tas varētu nozīmēt? Kā, kā tas tā ir, ka Grieķijai, Bulgārijai ir problēmas ar šo valsti? Un šajā demokrātiskajā parlamentā mēs ar pirkstu norādām uz diviem partneriem, kas ir Bulgārija un Grieķija, plus vēl Albānija, kas ir kas ir e, e, e, kas ir kā apgabalā, apgabala āksti, un Grevskis ir vienīgais gudrais vīrs. Tālāk, jūs aicinājāt Maķedonijas politiķus darīt to vai citu lietu, vai jūs esat kādreiz domājuši, ka jūs varētu saņemt vēstules no Eh, Grieķu parlamenta deputātiem, kuri pārstāv Maķedoniju Grieķijas parlamentā. Iespējams, jūs saņemtu simtus, jo aptuveni un desmitus noteikti, jo 30 vai 40 deputātu pārstāv Maķedoniju mūsu parlament, Grieķijas parlamentā. Uh, Tas attiec uz eh, Maķedonijas nosaukuma lietošanu tekstā. Situācija ir sarežģīta. Mūsu strateģiskais mērķis ir, lai šī valsts būtu Eiropas Savienības dalība valsti ar nosacījumu, ka visas problēmas ir atrisinātas. To es gribēju sacīt tikai, lai pievienotu jau uh, kolēģis Janat ta, Jana Taku paustajiem viedajiem vārdiem. Paldies, nākošais runātājs Plenkovičs. Thank you very much. Paldies, Kūkankungs. Pirmkārt, pozitīvi gribu izteikties par referentam Hauvita darbu, ar kuru mēs tikāmies Skopjē pirms uh, gada konferencē, un es zinu, cik daudz viņš strādā, lai tuvinātu Maķedoniju Eiropas Savienībai. Mans šodienas eh, paziņojums ir saistāms ar līdzīgu pieredzi, kāda bija Horvātijai pēdējo 15 gadu laikā. 24. novembrī 2000. gadā Zagreba samitā Maķedonija uzsāka of, uh, starting... SAE nolīgumu. Un mēs mēģinājām izvairīties no efeimismiem runājot par Eiropas perspektīvu šajā, mm, šajā reģionā. Šodien mēs esam situācijā, kad Horvātija iestāsies pēc četriem mēnešiem. Tāpat mm, komisija uzsāka sākt sarunas ar 2009. gadu, kas būtu scenārijs, kas eh, viestu lielu nemieru. Tāpēc mēs nedrīkstam būt pārsteigti par kavēšanos ar zināmām reformām, piemēram, pat ja komisija un Maķedonija bija izlēmuši uzsākt augsta līmeņa iestājas dialogu. Tad ko šis instruments nozīmētu? Tas aizvieto E, institucionāls attiecības iestējas sarunās, un tāpēc šis ziņojums, kurš mūsuprāt ļoti labi atspoguļo oktobra komisijas e, konstatējums, dod iespēju turpināt ceļu. Mūsuprāt, opozīcijai vajadzētu atgriezties parlamentā. Parlamenta boikotēšana nav īstais veids, kā problēmas var izcināt. Un principāli runājot, un visu, paužot visu cieņu Grieķijas kolēģiem. Mēs Horvātijā uzskatām, ka divpusēju jautājumu eiropeizēšana nav pareizais ceļš, un tas nav īstais veids, kā varētu darboties Eiropas Savienība kopumā, un arī tas aizskavē paplašināšanās procesu. Paldies! Uh, thank you. Paldies! Dorisa Paka. Liebe Kollegen, darbie kolēģi, Hovita kungs, gribētu apsveikt jūs ar jūsu ziņojumu. Tas, manuprāt, ir labs. Un es uzskatu, ka jāņem vērā arī tas, vai kaut kas notiek? Skaidrs. Bet mums ir jāņem vērā arī tas, ka šis progresa ziņojums, protams, balstās uz 2012. gada komisijas progresa ziņojumu, bet netrīkst uh, pievērt acis uz to, kas notika kopš 2012. gada novē, uh, rudens. Tātad mums tas ir jāņem vērā arī saistībā ar Bosniju. Tagad teikt uh, to, ka tas uh, ir saistīts tikai ar 2011. gadu, tā nevar teikt, tas būtu par šauri, bet gribu arī pateikt, ka nosaukuma jautājums, kā Janaku. Ja kundze teica, ir startautisks jautājums. Tas nav startautisks jautājums, tas ir divpusējs jautājums. Var to saprast vai nesaprast, bet tas ir tīri divpusējs jautājums. Ne Kāvita kungs, ne Pakas kundze, neviens cits uh, negrib teikt tagad, kā šo valsts saukt. Es uh, arī nesaprotu kolēģi, kurš teica, uh, ja Kukāna kungs tagad saņem dusmīgas vēstules no maķedoniešiem no Grieķijas. Maķedonieši, kas ir Grieķijas parlamentā, es pieņemu, ka tie taču ir Grieķi. Bavārieši, kas ir Vācijas parlamentā, tie taču ir bavārieši un vācieši. Tātad es pieņemu, ka uh, tie maķedonieši, kur ir ievēlēti, tik ievēlēti kā grieķi un nevis kā maķedonieši. To taču es tā īsti nesaprotu. Tad es pieņemu, ka tur problēmu nav, bet problēma tiek uztaisīta, un to nevajadzētu pieņemt. Otrā lieta, ko gribēju pieminēt, kolēģis no Bulgārijas arī vairs nav klāt. Vietējās vēlēšanas, kuras tagad uh, opozīcija bojkotēs, man arī par to uzdevu jautājumu, un man ir Uh, sava pieredze ar boikotiem Balkānos, uh, piemēram, Albānijā. Uh, vienreiz tie bija vieni, citreiz citi boikotēji, tātad boikotu iespējas Balkānos vienmēr ir ļoti populārs. Es domāju, ka mums ir skaidri jāpasaka vienalga, kurš izvēlas boikotu, tas nav demokrātisks līdzeklis, tas ir muļķīgi, jo uh, tad eh, kaujas lauks tiek atstāts ienaidniekam, un tas parāda, ka valsts nav uh, nobriedusi, un es esmu pārliecināta, ka gan opozīcija, gan valdošās partijas uh, vairumu grib iestāties Eiropas Savienībā, tāpēc mēs, es domāju, pamatot varam aicināt viņus piedalīties vēlēšanās, izvirzīt kandidātus, un tāpēc es arī atbalstu šo balsošanas atlikšanu, jo es vēl ceru, ka tas tad būs iespējams. Vēl jāsaka, ka problēmas šajā valstī ir milzīgas, un tās ir kļuvušas lielākas. Tad, kad Fairam saņēma 2005. gadā kandidāta valsts statusu, tad tā bija to pelnījusi. Pretējā gadījumā tā to nebūtu saņēmusi, bet tā, tas, ka tai ir tik ilgi jāgaida, lai sāktu sarunas, ir absurdi. Un tas ir saistīts tikai ar šo nosaukumu jautājumu, kas šajā, tas, ka šajā valstī ir uzkrājušies daudz vairāk problēmu, kā tas bija 2005. gadā, ir eh, saistīts ar to, ka līdz ar šo eh, konstanto nedrošību valstī, kā tad būs tālāk, nacionālisms šajā valstī ir uzplaucis, tāpat kā kaimiņu valstī, un es arī neuzskatu, ka eh, tagadējo valdību vajadzētu uzteikt par to, ka tā nacionālistiski rīkojas un uh, liels vēsturisku personu, maķedoniskas izcelsmes personu skulptūras uzstāda, man tas arī šķiet briesmīgi un tam nevajadzētu notikt. Tas skaitina kaimiņus, bet nav jau arī tā, ka uh, kaimiņš pats nebūtu kaitinājis un bakstījis. Uh, tas ir tāds apurtais loks, kas ir jāpārtrauc, un to var izdarīt dodot uh, datumu, kad sāksies sarunas, uh, Un šis nosaukuma jā, jautājums jārisina paralēli, jo līdz šī valsts varēs iestāties, eh, vēl ļoti ilgam laikam ir jāpaiet, bet viņiem ir jādod šī iespēja, jo tad, kad viņiem būs šī iespēja, tad viņi strādās pie kopienas likumdošanas un aizmirsīs šīs muļķīgās nacionalistiskās eh, lietas, kas visu laiku tur notiek. Un tātad tik saprātīgiem vajadzētu būt. Un tagad jautājums kolēģiem no Grieķijas. Vai kāds vēl ir šeit? Nē, tomēr ir. Kā tad uh, šie cilvēki, lai sevi sauc, viņi taču nenokrita no debesīm, viņi ir maķedonieši, vienalga vai viņi ir tie paši maķedonieši kā Grieķijā vai nav, vai tie ir tie maķedonieši, kuri uh, dzīvo otrajā bijušās Maķedonijas uh, daļā. Tas taču nav nekāds kauns. Uh, Es taču viņus nevaru saukt par bijušajiem Dienvidslāviem. Cilvēkiem taču vajag uh, nosaukumu tautībai uh, valsts piedarīgajiem. Vismaz šo um, īpašības vārdu maķedoniešu vajadzētu atstāt. Un es neesmu par to, ka mums ir jāatrod risinājums. Uh, kolēģis teica, ka tas jau tiek gatavots, bet Tātad tagad tiek uzstādīts papildus šķērslis šo īpašības vārdu nevar lietot. Es nedomāju, ka mēs varam nolaupīt kādam identitāti. Ne jau maķedonieši eh, vairom nolaupīs grieķu maķedonieši viņu identitāti ne otrādi. Mums vajadzētu tā saprātīgāk un eh, draudzīgāk pret saviem kaimiņiem izturoties, rīkoties. Un vairom nebūtu tik sarežģītā situācijā, ja šis. Uh, Um, jautājums būtu atrisināts, jo tā neatrisināšana radīja nacionālistisku jautājumu sāsināšanu. Vieniem tas ir vienalga, kā tas nosaukums tiek uh, lietots, citiem uh, nē, bet tas sāsina šīs problēmas. Un tiešām ir pārsteidzoši, ka tikai grieķi un tikai bulgāri tik kaislīgi iesaistās šajā jautājumā, un mēs to vispār nevaram saprast. Uh, Tur kaut kam taču ir jāslēpjas kaut kāda slēptā dienas kārtība, tur noteikti ir būsim godīgi, runāsim par faktiem, tad arī kaut ko panāksim. Paldies! Thank you very much. Now I give the floor to... Paldies! Un tagad došu vārdu Ibris Zagičs kundzei, un pēc tam sēdi turpinās vadīt Broka kungs. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es saprotu, ka jūs joprojām neatceraties manu vārdu, tāpēc pats nedavāt manu vārdu. Nē, nē, jūs pat man neklausāties. Than, than jūs šoreiz manu vārdu nosauc, nosaucāt jau izrunājot labāk nekā pirms divām dienām. Paldies! It's easier. Uh, hur som helst. Jebkurā gadījumā Nav nemaz tik viegli runāt pēc Dorisas Pakas kundzes. Nav viegli runāt pēc tik pamatīga un visaptveroša situācijas apraksta un izskaidrojuma. Piekrītu tūkstošprocentīgi Doris teiktajam un piekrīt arī posēlt iepriekš pieminētajam. Burtiski pāris komentāru. Lielākā daļa kolēģu, kuri ir pret to, lai mēs atliktu rezolūcijas e, balsojumu. Lielākā daļa šo kolēģu nāk tieši no Grieķijas un Bulgārijas, un lielākā daļa grieķu kolēģi jau šeit minēja, ka tas jau nav Grieķijas vainas dēļ, ka Maķedonija vēl nav uzsākusi iestāšanās sarunas un nav Eiropas Savienības dalība valsts. Dargie kolēģi, neviens jau šeit netaisās apgalvot, ka Maķedonija automātiski kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti, ja Grieķija nebūtu to visu noapturējusi. Un tomēr Maķedonija pilnīgi noteikti būtu uzsākusi iestāšanās sarunas, ja Grieķija to nebūtu nobloķējusi. Un tā ir milz atšķirība lai uzsāktu iestāšanās sarunas un lai kļūtu par pilnvērtīgu locekli, Eiropas Savienības saimē, tas ir prasījis gadus. Mana valsts, Zviedrija, vairākus gadus turpināja sarunas, vairāk kā piecus gadus, lai iestātos Eiropas Savienībā. Un tad varbūt mēs varam tikai iedomāties, cik būtiskas atšķirības ir politiskā e, ekonomiskā, kultūrālā un sociālā ziņā starp Maķedoniju un Zviedriju. Zviedriju, kurā karš nav bijis pārpa 200 gadu. Uh, Tā tad mēs varam tikai iedomāties un tikai spekulēt par to, cik daudzus gadus Maķedonijai prasīs pabeigt iestājas sarunas Eiropas Savienībā. Un tieši tā kā pārējās valsts Balkānos arī Maķedonijai ir jādara ļoti, ļoti daudz. Bet labākais veids, kā šīs reformas īstenot, ir uzsākt iestājas sarunas ar Maķedoniju. Un tas ir tieši tas vissvarīgākais arguments, kuru mēs esam izmantojuši tieši Horvātijas sarunās un Maķedonijas sarunās. Tas bija tieši šis arguments, kuru mēs izmantojām, kad mēs runājām par Serbijas iestājas sarunām. Un arī šobrīd mums ir šis pats arguments jāizmanto Maķedonijas gadījumā. Jo tieši pēc tam, kad sarunas ir, uzstā, sarunas ir uzsākts ar šīm valstīm, mums Eiropas Savienībā ir bijusi iespēja ietekmēt šo valstu demokrātiskās reformas un arī pabeigt tās korektā veidā. Līdz ar to visa šodien izskanējusi kritika attiecībā uz Maķedoniju var tikt sakārtota, ja tieks uzsākts iestājas sarunas. Un tagad vēlētos pateikt maniem godātajiem grieķu kolēģiem. Džordžos. To apgalvo, ka šodien tā nav tikai Grieķija, bet arī Bulgārija, kurai Maķedonas iestāja, Maķedonijas iestāja būtu problemātiski. Es piekrītu Doris teiktajam. Tik ļoti daudz gadus mēs esam par to runājuši. 2005. gadā Maķedonija saņēma kandidātu valsts status. Toreiz tikai Grieķija iebilda. Un mēs jau toreiz brīdinājām, ka ja Maķedonija uh, un neturpinās integrācijas process, pie tam tas attiecās uz pilnīgi visām, da, visām Balkānu valstīm, pilnīgi visām. Mēs jau toreiz brīdinājām, tad pieaugs nacionālisms, pieaugs politiskā spriedze, un mēs redzēsim daudz lielākas politiskās problēmas nekā piektajā gadā. To mēs esam pateikuši visām Baltijas valstīm. Tieši tāpēc mēs uzsveram, ka Serbijai ir jāuzsāk iestājas sarunas. Mēs esam brīdinājuši, ka tas notiks, un tas šobrīd notiek. Tas, ka ar Maķedonijas iestāju problēmas ir ne tikai Grieķijai, bet arī tagad Bulgārijai, es vēlos jums atgādināt, ka tieši šādā situācijā mēs bijām pirms daudziem gadiem, jo Grieķija ir nobloķējusi Maķedonijas iestāju arī NATO. Ja mēs turpināsim laiski nogaidīt, tad būs ne tikai Grieķija un Bulgārija, arī citas valstis iebildīs. Frustrācija un nacionālisms šajās valstīs tikai aug, jo reformas Balkānu valstīs gandrīz nenotiek. Dargie draugi, mīļie kolēģi! Tieši tā kā pārējās Balkānu valstīs, mēs vēlamies redzēt viņās visās stabilitāti, demokrātiju, ekonomisku izaugsmi, bet Mums ir jāturpina darbs, mums ir jāiet soli pretim šīm valstīm. Protams, katrai valstī ir jāstrādā pašai, un kad tās būs gatavas iestāja Eiropas Savienībā, tad šī iestāja arī notiks. Bet šobrīd Maķedonija ir mīņājusies uz vietas, un nebūs nekas sliktāks, kā tikai likt viņiem gaidīt. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāuzsāk iestāšanās sarunas ar Maķedoniju pēc iespējas ātrāk. Vēlētos sveikt Hjūita kungu par lieliski sagatavoto ziņojumu un arī par jūsu labo gribu rast pēc iespējas labāku kompromisu. Un tomēr, kompromiss ir no mūsu puses, bet mums ir jāpalīdz arī Maķedonijai. Paldies! Uh, thank you very much, uh, Mr. Chair. Paldies! saka komisijas pārstāvis. Es e, saprotu, ka jūsu komiteja sekos līdz politisko notikumu attīstībai turpmākajās nedēļās, un tomēr šajā ziņojumā atspoguļotais viedoklis lielā mērā uh, sevī iekļauj arī komisijas sagatavoto progresa ziņojumu. Pagājušā gada oktobrī komisija sagatavoja progresa ziņojumu par 12. gadu, un šajā progresa ziņojumā ir uzsvērts, ka augsta līmeņa iestājas dialoga veicināšana ir bijusi kā sava veida triggers demokrātiskai attīstībai. Un tomēr mēs uzskatām, ka labākais veids, kā šo kontekstu atrisināt visiem piemērojumā veidā, ir diskusijas. Un mūsu progresa ziņojumā mēs jau uzsvērām, ka svarīgi ir pāriet pie nākamā procesa. Ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt reformu turpināšanās nozīmīgumu. Protams, mēs nevaram ignorēt to, kas ir noticis starp brīdi, kad mēs publicējām savu ziņojumu un līdz šodienai. Mums lielā mērā uztrauc notikuma attīstība un tas, ka patreizējo politisko krīzi atrisināt liekas nespēja iesaistītās puses, tas mūs uztrauc. Komisija kopā ar starptautiskajiem sabiedrotajiem esam pēdējās nedēļās izdevuši vairākus paziņojumus, kuros esam griezušies pie konfliktā iesaistītajām pusēm to atrisināt miermīlīgi un valstī par labu nākotni. Ir jāuzsver arī demokrātiskās vērtības, kurām Maķedonija ir balstījusi savu republiku. Komisija un arī Hovitkungs savā, komisi, savā ziņojumā vēlas izveidot eh, speciālu izmeklēšanas grupu. Šī iniciatīva ir ārkārtīgi svarīga un 24. Eh, decembrī notiekošais ir jāskata no ļoti daudziem dažādiem skatu punktiem. Protams, mēs vēlamies sagatavot arī dažādas iniciatīvas, kuras tālāk izvērtīs iesaistītās puses. Komisija regulāri sazins ar konfliktā iesaistītajām pusēm. Kā jūs zināt, komisijas augstie pārstāvi devās uz Skopju janvārī. Mūsu pārstāvis no mūsu vienības arī ir tur. Pagājušajā nedēļā bija paredzēta došanās uz Skopju, bet tā tika atlikta. Mēs uzskatījām, ka pagājušajā nedēļā doties uz Skopju, ņemot vērā politisko situāciju, nebūtu vēlams, jo mēs vēlamies, lai Maķedonijas, iesaist Maķedonijas politiskie spēki paši varētu rast risinājumu patreizējai politiskajai, patreizējiem politiskajiem ledājam. Mēs turpināsim strādāt, sadarbība turpinās Protams, eh, patreizējā politiskā krīze ir ārkārtīgi nepatīkam, jo pastāv risks un pastāv tādi elementi, kurus mēs nevēlētos redzēt un savā pavasara ziņojumā mēs vēlētos, lai mēs varētu būt daudz pozitīvāki. Protams, eh, situācija tuvākajās nedēļās rādīs, kur vektors iet. uh, I have to bring you the Es uh, vēlētos dot vārdu Kazulīdes Kazulide, kungam. Es vēlētos jūs nodot sveicienu Kazulīdes kunga, ar kur runāju pa telefonu. Viņš jūs visus sveicina, un viņš ir kļuvis par Kipras ārlietu ministru, un uh, ierodoties ārlietu ministru padomē, viņš ieradīsies padomē, viņš ieradīsies šeit, lai pateiktos jums visiem par pēdējo gadu sadarbību. Viņš šobrīd pārņem ārlietu ministra portfeli valstī grūtā brīdī. Vēl gribētu izteikt īsu piezīmi pirms Havita kungs izteiksies. Es gribētu uzzināt, Havita kungs, par jā, boikotu jautājumiem. Es uzskatu, ka boikota kungs nekad nav pareizais ceļš, boikota ceļš. Um, tā jau daudz teica, un tas, manuprāt, nav pareizais veids, kā rīkoties. Tātad paust savu pozīciju un uh, tādējādi kaitēt pašiem savai valstī. Mums jāapzinās, ka ka šogad uh, Arī uh, Albānijā tas tika mēģināts. Un uh, šīs partiju politiskās spēles uh, tomēr nevar uh, likt mums uh, kaut ko atlikt, jo pretējā gadījumā tas ir tāds uh, instruments uh, nobloķēt uh, kādu valdī, valdību, lai kavētu tās uh, veiksmīgu darbību. Un uh, tad. Uh, Uh, jākritizē vairāk boikotējošā uh, opozīcija nekā valdība. Albānijā līdzīgi bija, un uh, tur ir jautājums, vai tur ir tīri politiski apsvērumi, vai tur ir jautājums arī par etniskiem apsvērumiem, vai tās ir maķedoniešu vai uh, citas partijas, un tas man interesētu. Un ja boikots būtu etniskā rezultāts, tad, tad protams, ir cita dimensija. Es domāju, ka mums vajadzētu šo uh, atšķirību nospraust. Un šis jautājums par nosaukumu, tas man sāk garlaikot, bet tas mani garlaiko no abu pušu viedokļa. Gan no Grieķijas, gan no otras puses. Jo ja jūs vēlaties saņemt kaimiņu piekrišanu, un uh, tas uh, uh to jau Doris Paka uh, norādīja uz uh, to, ka jo augstāks statujas, jo labāk tas uh, ra, tātad kaitina kaimiņus, un šeit tiek mēģināt mēģināts izveidot identitāti, kura iepriekš nav bijusi, un tā tad uh, kolodē ar citas uh, valsts identitāti, un tas ir jāizvērtē. Es piekrītu tam, ka uh, tas nav startautisks, bet gan divpusējs jautājums. Divpusējs jautājums, kur uh, starpnieks ir ANO, bet tas ir tikai starpnieks divpusējiem jautājumam ANO, bet tad ir jautājums, kā tad būs ar visa reģiona stabilitāti. Vai šajā starpniecības gatavībā Eiropas Savienībai nevajadzētu kļūt spēcīgākai un nevis atstāt to tikai apvienoto nāciju ziņā. To vajadzētu kritiski izskatīt. Šajā jautājumā pārāk zinoši nesmu par detaļām, bet man liekas, ka uh, vajadzētu nepieļaut uh, situācijas turpināšanos, kā līdz šim vajadzētu izdarīt lielāku spiedienu uz abām pusēm, gan Eiropadomē, gan arī komisijas uh, pirms iestāšanās mehānismos uz to vajadzētu spēcīgāk norādīt. Un abās valstīs to darīt, lai šeit būtu gatavība no abām pusēm un lai netiktu uh, Uh, apdraudēt Eiropas Savienības nākotne un abu valstu liktenis, un to es nesaprastu, ja tā viņi rīkotos. Tas ir arī uh, mājiens Skopjai, ka līdz šim tas īpaši inteliģenti nav risināts. Un tāpēc ir jāraugās, uh, jāsaprot arī, ka tāpēc zūd pacietība, vai tas nāk par labu valstī, vai eh, vienu valsti sauc par Maķedoniju vai nesauc Eiropā, vai tas ir tiešām tik svarīgs, lai no tā padarītu atkarīgu veselas valsts nākotni, to es nekad neesmu sapratis. Jā, ja šis nosaukums ir tik garš, eh, mēs to vienkārši saīsinām, arī žurnālisti un politiķi Un uh, daži varbūt arī uh, deva pārāk lielas uh, cerības, ka laiku varēs tādējādi iegūt. Tagad vārds referentam vēl dažām piezīmēm. Vispirms es vēlētos pateikt, ka ir dienas, kad es jūtos lepns būdams parlamentālietis. Paldies, priekšsēdētāji kungs, es nevēlējos runāt. Nē, nē, tas bija jautājums, bet lūdzu un neuzsākiet atkal grieķu debatas. Nē, nē, sajā, savā atbildē es nepieskaršos debatēm. Es mēģināšu atbildēt uz visiem jautājumiem, kas tika uzdoti man tiešā veidā. Vispirmām kārtām, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, es eh, vēlētos vēlreiz atkārtot, ko esmu teicis atkal un vēlreiz. Stratēģiskā Grieķijas vēlme ir tāda, lai pilnīgi visi tās kaimiņi būtu Eiropas Savienībā. Tas ir Grieķijas galvenais nolūks. Mēs nevēlamies to mūsu dēļ, mēs nevēlamies, lai būtu tā saucamie baltie caurumi Eiropas Savienības viedokļi raugoties Balkānos. Mēs vēlamies, lai visi būtu Eiropas Savienībā, īpaši mūsu kaimiņi. Un tomēr ir problēmas. Jautājums, kur uzdeva Pakas kundze kā saukt šos iedzīvotājus. Jūs noteikti dzirdējāt, ko Kačinkungs teica. Ja jūs vēlaties atbildi, es jums došu atbildi. Jā, viņi ir maķi, maķedonieši. Mēs uh, varam to uh, gan vēsturiski, gan arī uh, lingvistiski izprast. Un uh, tā ir tāda pat reakcija kā no padomas. Un tiešām kāda ir jēga valstī gaidīt desmit gadus, lai uzsākt iestāšanās sarunas? Uh, Atvainojos, bet, eh, piemēram, Turcija ir gaidījusi uz iestājas sarunu sākumu 40 gadus, un kā mēs zinām, pret Turcijas iestāju vai pret sarunu uzstāšanos ir iebildušas lielās valstis. Trešais - kandidāta valsts status. Lai iegūtu šādu statusu, ir jābūt vienbalsīgam balsojumam padomē. Grieķija balsoja par, lai mūsu kaimiņu valsts iestātos savienībā un sākotnē, lai saņemtu kandidātu valsts statusu. Tiešām cerot, ka toreiz Grieķijas labā griba nedaudz mainīs mūsu kaimiņu attieksmi, lai viņi sarunās tiešām nākt klē ar konstruktīviem priekšlikumiem. Un um, šeit mēs varētu paši uzdot sev jautājumu, kāpēc mums vienmēr ir jāmaina mūsu nostāja. Un visbeidzot. Šī konflikta jēga. Godātie kolēģi, ir ANO drošības padomas rezolūcija, tad jūs kā nosaukt šo nesaska, nesaskaņu par divpusēju jautājumu vai tomēr par starptautisku? Vismaz pēc manas interpretācijas jūs pilnīgi noteikti šādu lietu kārtību saukt par starptautisku. Un eh, trīs kaimiņu valstis - Bulgārija, Albānija un Grieķija, un visi šie te eh, valstu pārstāvi ir muļķi, vienīgais gudrais ir Maķedonijas pārstāvis. Jā, kopš 2005. gada notiek sarunas ar Turciju. Hauiet kungam tagad vārds. Es negribētu, lai mēs debats noslēgtu šādas nots. Kā jau es teicu, mēs nesākam šeit debatas, saka prieksēdētājs par Grieķu jautājumu. Tas bija personālas dabas jautājums, kas tika uzdots Grieķu kolēģiem, un tagad Hovitkungs Εκεί ακριβώ είναι και η ένστασή μου. Άρα. Όταν η κυρία Πακ αναζητά Έλληνε μέσα. Bet tieši par to jau ir runa. Pakas kundze jautāja, vai grieķi ir klāt, un tad tikai Mucakos kungam tiek dots vārds. Man nav nekas pret kolēģi, kā jūs varat iedomāties, bet uz to taču ir jāatbild. Es jūs pārtraucu. Tēmā, kirja, projā. Tagad vārds Havita kungam. Es protestēju tika jautāts, vai šeit ir grieķi, un tad es teicu, es te arī esmu klāt. Es nezinu, vai pakas kundze tad man saprata, Havit kungs, saka priekšsēdētājs. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, debats ir noslēgušās eh, uz šādas nots, kas man varbūt nav īpaši patīkam, un tomēr mēs esam pusotru stundu esam runājuši par šo jautājumu. Un ir tāds dienas, kad es nesmu priecīgs, ka esmu Eiropas parlamenta deputāts. Šīs debatas eh, daudz skatās un daudz sekotām līdzi, un eh, starp politiskajām partijām ir vienošanās, un es tiešām ceru, ka šeit tas arī parādījās. Es vēlētos visiem kolēģiem pateikties par izteiktajiem viedokļiem. Kirilovkungs mums ir ļoti spēcīgi un pārliecinoši viedokļi, un tomēr abi šie kolēģi ir devuši savu iegalvo, ieguldījumu dokumentu sagatavošanā. Kukankungs, jūs esat lielisks sadarbības partners, un jūsu viedoklim ir spēks par šo valsti. Vēlētos jums pateikties par mūsu auglīgo sadarbību. Vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem. Kačenkungs jau ir aizgājis, bet eh, mums ir vēl citi kolēģi, ar kuriem esam sadarbojušies. Un es tiešām ticu, ka mūsu vienotība šajā jautājumā, mūsu argumentācija un arī cilvēku interese atrisināt šo jautājumu būs eh, sev veidas signāls šās valsts politiķiem un iedzīvotājiem, lai pateiktu mūsu kā parlamentu nostāju. Broka kungs. Es ļoti uzmanīgi izlasīju jūsu komentārus, kurus jūs sagatavojāt šā mēneša sākumā. Es saprotu jūsu frustrāciju, es saprotu arī to, ko jūs teicāt plenārsēdes debatēs, kad eh, pagājušajā gadā tika izskatīts mans ziņojums. Jūs toreiz izteicāt savu neapmierinātību, es ļoti augstu novērtēju jūsu izteikto viedokli, jūsu gan kā cilvēku, gan kā mūsu komitejas priekšsēdētāju. Un tomēr es nedomāju, ka boikots ir etniskas dabas jautājums, jo starp divām etniskajām maķedoniešu partijām ir ļoti būtisks nesaskaņas. Es eh, tikai vēlētos pateikt, pateikties par jūsu personīgo ieguldījumu, jo tas palīdz man kā referentam un palīdz arī parlamentam sagatavot savu nostāju. Doris Paka jau teica, ka šajā situācijā mums nevajadzētu izdarīt spiedienu, un arī mans vajadzētu izdarīt spiedienu, un, piemēram, mans ierosinājums atlikt šo balsojumu arī ir sava veida spiediens. Atbildot kolēģim, nē, tas nav, ka mēs vienkārši mēģinam pavilcināt kaut ko, novilcināt. Nē, tas ir spiediena izdarīšanas veids, lai Maķedonija sākt rīkoties. Vēlētos pateikt visiem kolēģiem, ka jā, mēs arī varam izdarīt spiedienu uz dalību valstīm. Domāju, ka dalību valstis arī varētu izrādīt lielāku politisku gribu un apņemšanos. Uh, Mums ir jādara viss, lai mūsu ziņa tiktu sadzirdēta. Mums ir jāizpilda mūsu apņemšanās un saistības kā Eiropas Savienības dalību valstīm, un ceru, ka padomu uzklausīs parlamenta viedokli. Tagad eh, mazliet par individuālajiem komentāriem. Tanok kungs, es Stojanova kunga gro, grozījumi nedaudz atšķirās no vispārīgajām tendencēm šajā ziņojumā. Poselta kungs. Es vēlējos tikai uzsvērt, ka tas jau ir bijis man diskusija temats ar Kukana kungu. Uh, Pieņemot lēmumu par atlikšanu, mēs nevēlētos, lai šis lēmums tiktu nepareizi izprasts. Un gan mana politiskā grupa, gan Kukana pol kunga politiskā grupa ir sākus runāt par to, ka mēs varētu pieņemt kopīgu lēmumu, kuru savukārt varētu balsot šajā komitejā. Bet eh, es pilnībā piekrītu, ka kaut ko tādu vajadzētu darīt politisko grupu pārstāvjiem vēlētos pateikt, ka līdz rītdien pulkstens četriem, kad mēs atkal tiekamies, mums vajadzētu vienoties par tekstu. Un mums ir jāizvairās no tā, lai mūsu centieni tiktu nepareizi izprasti. Tātad par boikotu. Tas varētu tikt izmantots uh, pret kādu konkrētu politisko partiju vai grupu. Es vēlētos, lai visi, kur piedalās šajās debatēs, ka šīs krīzes risināšanas atbildība ir visām iesaistītajām pusēm. Komucakis kungam un vairākiem citiem kolēģiem vēlētos pateikt. Ir bijuši tādi brīži parlamenta darbībā, kad šeit izskanējušais lielā mērā atšķirās no tā, ko es dzirdu runājot ar cilvēkiem uz vietas. Jāsaka, ka valsts ir sasniegusi ļoti daudz, un eh, iespējams, ka Bulgārijas uh, premjerministra vizīte arī nebūtu bijusi iespējama Skopjē, ja katrs nebūtu darījis savu mājas darbu. Vēlētos pateikties Brankovičam. Tas bija ļoti, tā ir ļoti laba ziņa visām iesaistītajām pusēm. Augsta līmeņa iestājas dialogs notiek, un uh, Es vēlētos to nosaukt par sava veida procesu, kas atrasinās patreizējo status quo. Ibris Sāgečs kundzei vēlētos pateikt, es atvainojos, ja arī es izrunāju jūsu vārdu ar nelielām grūtībām. Protams, tas prasīs vairāk treniņu, bet jums ir taisnība. Cilvēkiem ir jāst, ja, mums ir jācīnās pret nacionālismu šajā reģionā un, ja vēlaties, arī Eiropā. Un eh, valsts, par kuru mēs runājam manā ziņojumā, arī es vēlētos, lai tajā būtu mazāks nacionālisms. Un jums ir pilnīga taisnība. Noslēgumā vēlētos pateikt sekojošo. Tātad eh, apmeklēju šo valstu pirms nedēļas, un eh, šīs debatas ir parādījusi to, ka mēs esam par valsts dalību Eiropas saimē. Un tomēr mēs nevaram runāt par iestājas sarunām Eiropas Savienībā, ja valstī dzīvojošie cilvēki un galvenokārt politiskās partijas nevar sakārtot savas attīstības. Un tas arī būtu galvenais, ko mums šodien vajadzētu viņiem pateikt. Paldies! Paldies! Ja nemaldos, tad mēs visi esam viensprāts, ka jāatliek balsojums, bet tikai par vienu sēdi jo ja izrādīsies, ka kādas eh, partijas uh, nepiedalīšanās parlamenta darbā ir vienīgais iemesls, tad tam nevajadzētu kavēt mums pieņemt lēmumu par 2011. gadu. Tas arī nav lēmums par sarunu uzsākšanu vai neuzsākšanu. Tātad līdz ar šo es a, atlieku par vienu sanāksmi, par vienu komitejas sanāksmi šo balsojumu. Tātad nākamajā sekojošajā sēdē šis balsojums notiks. Vai visi piekrīt? Labi. Tad eh, Čontis kungam vēl ir iespēja uh, izteikties un sniegt personīgu paziņojumu. Vidusē. Lūdzu. Kīrie proedrē, ektu jau. Paldies priekšsēdētāji. Tikko jūs man nedavāt iespēju precizēt dažus jautājumus. šajā situācijā atsaukt goja grupas atbalstu priekšlikumam atlikt balsojumu uz vēlāku laiku. Es nezinu, vai tas būs ar savu ietekmi, bet mēs goja grupas atbalstu uh, balsojumu atlikšanai atsaucam. Jā, tad uh, goja politiskā grupa neatbalstīja šo lēmumu, kur tikko pieņēmām. Līdz ar to pārējām pie septītā darba kārtības punkta - sieviešu tiesības Balkānu reģionu valstīs, kas uzsākuši sarunas par pievienošanos ES. Šeit uh, eh, Bovs Kurtas kundze ir mūsu eh, referente. Anna? Priekšsēdētāji, kolēģi Bots Kurtam. Nevar būt klāt bet viņa atstāja man savas piezīmes, kuras es nolasīšu viņas vārdā. Sieviešu tiesību jautājums ir centrālais eh, sarunās ar atsevišķām Rietumbalkānu kandidātu valstīm. Uh, Eh, un tās nedrīkst tikt pieminētas pāris paragrāfos. Jānodrošina tas, ka sieviešu tiesību ievērošana tiek uzraudzēta un par to ziņots prioritāri progresa ziņojumos. Ir jāparedz eh, projekti, kas ir paredzēti sieviešu tiesību veicināšanai reģionā, aktīva sieviešu dalība darba tirgu, sieviešu pārstāvība politikā, un iesaistīšana uzņēmējdarbībā. Sievietēm ir jābūt ar eh, nozīmīgāku lomu sabiedrībā pašām. Ir jāapkaro vardarbība ģimenē, piespiedu um, prostitūcija, sieviešu tirzniecība, ka ir pilnīgi kritiski jautājumi, lai varētu šos jautājumus risināt. Vēl jau vairāk eh, kon ar konfliktiem saistītas. Um, seksuālās vardarbības upu rehabilitācija ir būtiska. Referente un es pateicamies kolēģiem par grozījumiem, kas skata kritiskus un svarīgus jautājumus un esam iestrādājuši kompromisos par darba tiesībām, par pārstāvību politikā, par um, uz dzimumu balstītu vardarbību, un mēs cerīgi raugamies uz ieteikumu no kolēģiem. Jā, Pakas kundze var atbalstīt Gomešas kundzi, ziņojums ir labs, grozījumi dažkārt ir dubulti un trīskārši, un tāpēc man ir liels prieks, ka referenti mēģina panākt kompromisus. Ir svarīgi, lai sarunu ietvaros starp uh, ar šīm valstīm arī sieviešu jautājums un sieviešu tiešību dalības jautājums sabiedrības dzīvē un profesionālajā dzīvē, lai tam visam būtu būtiska loma vismaz lielāka nekā līdz šim. Uh, es nedaudz vilcinos atbalstīt to, ka tā ir jābūt prioritātei progresa ziņojumā, bet tam ir jābūt zināmai lomai progresa ziņojumā. Tas tā ir. Mums vajadzētu norādīt, ka dalība un sieviešu pārstāvniecība pilsoniskajā sabiedrībā un politiskajās struktūrās ir jāstiprina. Es domāju, to mēs varam vienmēr atkārtot, jo šīs problēmas pastāv arī mūsu valstīs, bet ja mēs tās necentīsimies eh, apkarot saknē, tad eh, vēlāk būs grūtāk. Man prieks, ka ir minēts devītajā punktā, ka uh, upuru rehabilitācija um, ka tur ir joprojām daudz uh, problēmu, kad es domāju, piemēram, par Bosniju Hercegovinu, ka uh, tās netaisnības, kas ir nodarītas, ir uh, jālabo, un komisijai vajadzētu um, izdarīt spiedienu uz uh, uh vietējām iestādām, lai tas tiktu darīts. Uh, man ir iebildums tikai pret vienu uh, grozījumu, kura teica, ka sievietēm nav pie Uh, pieeja izglītībai, kas būtu vienlīdzīga. Tā nav. Uh, drīzāk profesionālajā dzīvē uh, ir problēmas, bet ne jau izglītībā. Paldies. Lunaček. Lunaček skundze. Yes, thank you. Also on my... Paldies. Arī es gribu pateikties referentei. Domāju, ka pastāv vienprātība par jautājumiem, kurus tikko minēja Anna Gomeša un Doris Pākam. Es gribētu dažus grozījumus, ko mēs esam iesnieguši, bet arī izskanēja jautājums par sievietēm kara noziegumu upuriem, izvarošanas upuriem un citas vardarbības upuriem ir vairāk jāiekļauj ziņojumā. Tāpat arī grozījums, kas attiecas uz kvotu piemērošana ir atsevišķi labi piemēri Kosovā un Melnkalnē, kur ir panākts progress, un tas varētu palīdzēt eh, veicināt sieviešu dalību visos politiskajos līmeņos. Tāpat arī eh, dzimumu eh, līdztiesības jautājums jāskat kontekstā ar līdztiesību un tiesības un diskriminācijas novēršanu seksuālās orientācijas ziņā, es domāju, ka mums ir samērā liela vienprātība, varbūt ir kādas eh, nelielas atšķirības un domstarpības sīkākos jautājumus, taču es domāju, ka mēs, ka mēs varēsim vienošanos šeit panākt. Paldies, eh, Čotis eh, kungs, jūs redzēsiet, ka, ka Jā, Lunačekas, Pakas un Gomešas kundze piekri, ir vienisprātis par šo ziņojumu, tad es kļūstu gandrīz vai, e, vai uztraucies, e, kā tas viņām ir izdevies. Bet tagad vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es e, domāju, ka es jums atvieglošu uzdevumu. Problēma tikko bija tā, ka Tad, kad notiek diskusijas, diskutē, tu jādod iespēju arī mazajām grupām, ne, tikām, ne tikai lielajām. Es negribu tagad atgriezties pie tikko skatītāju jautājumu, bet runāt par eh, šo ziņojumu pēc būtības, lai pateiktu, ka mana politiskā grupa un referents no manas politiskās grupas piekrīt, taču Eh, piekrīt un uzskata, ka šie jautājumi ir būtiski kandidātu valstīm Balkānos. Tagad eh, divi, trīs nelieli jautājumi. Jāuzsver ir tas fakts, ka šīs valstis, kas ir kandidātu valstis, var veikt pasākumus, pieņemt likumus pareizā virzienā, bet dažkārt grēko ar šo pasākumu likumu piemērošanu. Un ar to mēs saskaramies praktiski visās valstīs, eh, uz Balkānos, Rietumbalkānos. Iestājas procesā ir jāņem vērā sieviešu tiesību jautājumi un izturēšanās jautājumi pret sievietēm ir būtiski. Tālāk ir vesela rinda jautājumu, ko ir skatījuši referenti un Kornelīsens kundze pieprasot, lai tiktu domāts arī par noturīgāk raksturu jautājumiem. Piemēram, seksuālā izmantošana, prostitūcija ir tikai viena no organizētās noziedzības formām, kas ir ļoti izplatījusies šajā pasaules daļā. Un tad, kad mēs sagatavojam šādu veidu ziņojumu, tad ir jāapzinās, kā cīnoties pret organizēto noziedzību, Eh, ir, eh, tiek skarti arī šie jautājumi. Antus. Paldies, Šontis kungs. Man jau likās, ka jūs šajā jautājumā man nepalīdzēsiet, bet nu jums tādas tiesības ir. Par pirmo jautājumu vēlreiz. Jūs saņēmāt vārdu pil, pirms politiskajām grupām, kas ir lielāks par jūsējo, un jūs pirms tam eh, runājat tikpat ilgi kā referents par šo tēmatu. Tātad lūdzu. Uh, neradiet iespaidu, ka jūsu politiskajai grupai nav ļauts izteikties. Līdz ar to noslēgsim šo darba kārtības punktu. Jā, mēs jau uh, nobalsojam par atlikšanu. 4. martā tiks balsots, un tad būs 16 dienas līdz balsojumam vadošajā komitejā, un plenārsēdē balsojums būs aprīlī. Tagad 8. Uh, punkts ES un Ķīnas nolīgums. Vārds Tanaka kungam. Uh, thank you, Mr. Chairman. I'm just going to preface my, my... Paldies, uh, priekšsēdētāji. Uh, Paldies. Pēc maniem aprēķiniem pieci ārlietu ministri no 27 dalību valstīm ir um, bijušie Eiropas parlamenta deputāti Spānija, Portugāle, um, E, un pēdējā Beļģija un pēdējā Kipra. Taču, ja kādam ir vēl papildus skaitļi šeit, tad e, jūs varētu man par to informēt, varbūt esmu kļūdījies. Bet tagad par šo ļoti tehnisko atzinumu projektu. Un skatot jautājumu, kā attīstās tirdzniecības attiecības, es bez e, svārstīšanās varēju analizēt situāciju pēc tam, kad pievienojas Bulgārija un Rumānija. Un e, Ķīnas Tautas Republika ir e, tiesīga saņemt e, korektīvo kompensāciju saistībā ar tarifiem, kādi bija ar Ķīnu tirsniecībā pirms tam. Un šobrīd ir jāparedz eh, kompensācijas un, un korektīvie mehānismi, pie kā strādā e, komisija. Un nelasot tagad vārdu pavārdam to, ko es norādīju savā pamatojumā, es bez svārstīšanās atbalstu aicinājumu Starptautiskās tirdzniecības komiteju sagatavot piekrišanu no parlamenta puses šim pasākumam un tas varētu tikt arī tad ratificēts īsos, tas ir ļoti īsos vārdos, un es domāju, ka šeit ir daudz ko apspriest. Paldies par to, ka izteicāties tik īsi, un uh, Man tikko ienāca prātā, ka trīs bijušie ministru prezidenti ir šīs komitejas eh, biedri - Peter, Lejetermeki un Buzeks. Droši vien, ka tie ir pat vairāki. Vajadzētu arī paskaitīt, cik ārlietu ministri, komisāri eh, un uh, citas augstsamas personas bija, uh, ir bijušie Eiropas parlamenta deputāti. Tas būtu interesanti pirms dažiem gadiem, kad bija vēl uh, parlamentārā asambleja, tad uh, parlamenta priekšādātājs no Vācijas uh, teica, ka uh, parlamentu nespējot uh, ārlietu un uh, drošības politikā kontrolēt valdības, un toreiz Žaks Santī teica no komisijas, ka bez uh, pieciem bijušajiem ārējiem un četriem bijušajiem premjeriem neviens no to nevarot uh, izdarīt. Un bieži vien ir šī sajūta, ka sabiedrībai uh, nav uh, vispār skaidrs, kādi cilvēki šeit strādā, un to vajadzētu vairāk pasniegt, varbūt paskaidrot. Mr. Kukan. Kukan kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Tautas partijas vārdā ēnu referents nevarēja būt klāt šodien, un es gribētu nodot viņu vēstījumu. Tas ir īss, vienkāršs un jauks. Pirmkārt, paldies referentam Čārzam Tānīkam par atzinumu. Tautas partija apsveic vienošanās parakstīšanas ar Eiropas Savienību un Ķīnu, jo tas ieviesīs kompensatīvo tarifu likmi. E, pēc Rumānijas Bulgārijas pievienošanās Eiropas Savienībai. Tautas partija uzskata, ka tas ir nepieciešams tehnisks solis Rumānijai Bulgārijai un kopumā Eiropas Savienības tirdzniecības attiecībām ar Ķīnu, kā arī apstiprinās to, ka Eiropas Savienība piešķir lielu nozīmi daudzpusīgiem tirdzniecības noteikumiem un respektē tās starptautiskās saistības, kas ir pieņemts pēdējo līmenī. Tāpēc Tautas partija atbalsta piekrišanu, ko iesaka referents Tanoks, un uzskata, ka atzinums šādā izskatā var tikt iesniegts atbildīgai komitejai. Paldies! Paldies! Vēl trīs eh, bijušie premjerministri Dehānas kungs eh, un Ferhofstad eh, kungs, tātad seši tie ir. Paldies! Vai ir kaut kas par citiem jautājumiem? Šķiet, ka nē. Tad tiekamies visiem jauku vakaru. All the happiness. And I must say. Un man jāsaka, ka izskatās, ka Grilo un Beluskonī būs vairākums senātā Itālijā. Nav vēl īsti droša šī informācija, bet tā izskatās.